Uh, dear friends. Dārgie draugi, dāmas un kungi, sāksim sanāksmi. Otrā daļa Ferērs kunga ziņojumā Eiropas reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds. Uh, tas ir mūsu ITRA komitejas atzinuma projekts. Pēc pārtraukuma pirmais balsojums būs par diviem uh, grozījumiem 235, 236. Kurš par? Kurš pret? Pārbaudīsim. Un beidzam balsot. Noraidīts.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 Nu, jēziņ, nu labi. Tad vēlreiz divi grozījumi - 235. un 236. Sākam balsot. I... Beidzam balsot. Accepted. Pieņemts. Pilnīgi atšķirīgs rezultāts. Ko jūs darat? Dārgie draugi, Tagad 284. grozījums, otrā daļa, 284, otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. Jo mēs ar Klausu nevaram vienoties, kāds ir rezultāts. Uh, I close the vote. Beidzam balsot. Norādīts. Tev bija taisnība. Apsveicu. Labi. 284. Trešā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Tas pats vairākums. Noraidīts. 239 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. And I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 4, 2 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. And I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 246 par pret atturas noraidīts. 249 par pret atturas pieņemts. 287 trešā daļa par pret atturas pieņemts. Ne, pārbaudīsim. 289. 287, trešā daļa. 287, trešā daļa. Has everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts šoreiz. 287, ceturtā daļa par pret atturas noraidīts. 252 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pilnīgi noteikti pārbaudīsim. Un beidzam balsot. Noraidīts. 287, 7. daļa par, pret, Atturas. Noraidīts. 254 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 257 par. Pret. Pārbaudīsim. Jūs balsot atšķirīgi nekā pirms dažām minūtēm. Tagad beigsim balsot. Noraidīts šoreiz. 260 par, pret, atturas, pieņemts. 263 par, pret, atturas, pieņemts arī. 250 par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 251 par, pret, atturas, pārbaudīsim. 251. Beidzam balsot. Noraidīts. 287. grozījums, piektā daļa par, pret. Pārbaudīsim. And I close it. Beidzam balsot. Noraidīts. 287. sestā daļa par pret atturas noraidīts. 288. otrā daļa par pret atturas atturas, noraidīts. 266 par, pret, pārbaudīsim. 266. Beidzam balsot. Pieņemts šoreiz. 288 trešā daļa par, pret pret, atturas, noraidīts. 289. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 267 par, pret, atturas, noraidīts šoreiz. 289. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 290 par pret atturas noraidīts. 269 par pret atturas pārbaudīsim. 269. Un beidzam balsot. Noraidīts. 272 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Un beidzam balsot. Noraidīts. 275. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 278 par, pret, atturas, noraidīts. 291, otrā daļa par, pret, atturas, arī noraidīts. 279 par, pret, atturas, noraidīts. 291, trešā daļa par, pret, vajadzētu pārbaudīt. 291, trešais kompromiss. Es atvainojos, trešā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 111 par, pret, atturas, noraidīts. 69 par, pret, atturas, pieņemts. 70 par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. 71. par pret 71. Un beidzam balsot. Pieņemts. 73. par pret atturas noraidīts. 74. pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts. 74. otrā daļa par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas noraidīts. 75. par pret atturas pārbaudīsim. 75. Un beidzam balsot. Noraidīts. 76. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim vēlreiz. 76. Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 5D par. Pret. Atturas. Noraidīts. 78. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 79. par. Pret pret, atturas, noraidīts, 80. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pārbaudām 80. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. par, pret, pret, atturas, pieņemts. 82. par, pret, atturas, pieņemts. 83. par, pret, atturas, pieņemts. 9. par, pret, atturas, noraidīts. 85. par, pret, atturas, pieņemts. 84. par pret atturas vajadzētu pārbaudīt. Astoņdesmit ceturtais. Beidzam balsot. Noraidīts. 86. par, pret, atturas, pieņemts. 10. par, pret, atturas, pieņemts. 11. par, pret, atturas, pieņemts. 87. par, pret, atturas, noraidīts. 88. par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret pret, atturas, pieņemts. 89. par, pret, atturas, pārbaudīsim. 89. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. par, pret, atturas, pieņemts. 91D par pret atturas noraidīts. 93. par pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas pārbaudīsim. 94. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. par pret atturas pieņemts. Deviņdesmit sastais par pret atturas pieņemts. Deviņdesmit septītais par pret atturas pieņemts. Deviņdesmit astotais par pret Pārbaudīsim. 98. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 14. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 101. par, pret, atturas, noraidīts. 102. par, pret, atturas, pārbaudīsim. 102. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 103. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par. Vai jūs gribētu pārbaudīt? Labi. 17. par, pret, atturas, noraidīts. 18. par, pret, atturas, noraidīts. Simt ceturtais par, pret pret atturas pieņemts. Pārbaudām. Labi. Tad varam pamosties. 104. Un beidzam balsot. Noraidīts 105. par pret atturas noraidīts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 atturas noraidīts 109. par pret atturas pieņemts 110. par pret atturas noraidīts 108. par pret atturas noraidīts 58. grozījums 58. grozījums atcerieties atceraties vēl pirms divām stundām par pret Pārbaudīsim. Tas ir tāds īpašs grozījums. Pārbaudīsim šo īpašo grozījumu. Un beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad galīgais balsojums par visiem pieņemtiem grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. No tautas partijas viens ir par daudz. Tagad viss ir labi. Noraidīts. Ok. Labi. Tagad mums ir rezultāts. Un tad tagad nākamais balsojums. Federlē kungs ir referents. punkts EU augšējā līmeņa domēna nosaukuma ieviešana un darbība. Frederiks Federlais ir mūsu referents. Pirmais kompromiss. Par pret atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Pols Rubiks nav klāt, un tāpēc neviens nebalsoja balsot par, nepiedāvāja balsot par visu kopā. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts, 12. kompromiss par pret atturas pieņemts, 13. kompromiss par pret atturas pieņemts, 14. kompromiss par pret atturas pieņemts, 29. grozījums par pret atturas noraidīts, 33. par pret atturas noraidīts un galīgais balsojums par uh, grozījumu, grozīto projektu. Šis ir personāla balsojums. We have to vote this. It's not an MFF file. We, we should vote. We have to vote. Okay, I... Labi, beidzam balsot. Paldies. Liels atbalsts. Apsveicu referentu. Dargie draugi, apsveicu referentu. Un tagad, dargie draugi, Otrais personāla balsojums. Dārgie draugi, balsojums vēl nav beidzies. Federlai kungs. Tagad pat ir svarīgāks balsojums, jo tagad mēs balsosim par uh, iestāžu sarunu sākšanu. Tas nav budžeta dokuments, tāpēc varam tagad balsot. Sākam balsot. Dargie draugi! Iestāžu sarunu uzsākšana. Un beidzam balsot. Apsveicu Federlai kungu. Labi, tagad jūs varat būt apmierināts. centīsimies panākt, lai trialogs nav ilgāks par stundu. Tagad uh, regula par taisnīgumu pārdzimības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiesaišas starptencības pakalpojumos. Uh, Te ir runa par platformām. Tātad tiešais starpniecības pakāpojumi. Anna Zaborska ir mūsu referente. Pāls Rūbiks nav klāt, tātad sāksim balsot. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret,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 347. grozījums. Beidzam balsot. Uh, is, uh, rejected, three, four... Noraidīts 3, 4, 8 par pret. Atturas pārbaudīsim arī šo. Let, let us have a pleasure vote. Nu, izbaudīsim balsošanu. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 353 par, pret, atturas noraidīts. 48 par, pret, atturas pieņemts. Pieņemts. 49. par, pret, atturas pieņemts. 50. par, pret, atturas pārbaudīsim. 50. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 52. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 53. par. Pret. Atturas. Tas pats vairākums noraidīts. 54. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 1, 55 un 56. Jābalso kopā par, pret, atturas, 62. par, pret, pārbaudīsim. Uh, ok, ok. Labi, joprojām varat balsot. 54 kolēģi balso, nevis 67 kā parasti. Pārāk daudz kolēģu nav klāt, ir tikai 54 noraidīts. 65. par, pret, atturas, noraidīts. 131 par, pret, atturas, pieņemts. 112 par, pret pret atturas pieņēmts. 129. par pret atturas noraidīts. Un tagad galīgais balsojums, personāla balsojums. Tas ir šodienas pēdējais balsojums. Sākam balsot un beidzam balsot. Apsveicu referents kundzi. Novēl jums visu to labāko, kolēģi, un tagad turpinām ITRE komitejas sanāksmi. Gribētu jūs par to informēt. Tātad jūs varat palikt visi Prego. Madame Nibler è là, oui. Nīblers kundze ir ieradusies, labi. Siamo continuare i nostri Dargie kolēģi, es tagad piedāvātu turpināt darbu, pat ja mēs esam mazāk skaitā, bet es piedāvātu uzsākt darbu ar Nīblers kundzes ziņojumu par sarunām, kas šobrīd notiek saistībā ar kiberdrošības aģentūru. Lūdzu, Nīblēš kundze, dargie kolēģi, vēlējos jūs īsi informēt par notiekošo. Šobrīd notikuši jau trīs eh, trilogi par kiberdrošības aktu. Mēs esam ļoti labi tikuši uz priekšu. Nākamnedēļ notiks ceturtais trilogs, taču tas ilgs tikai vienu stundu, tādēļ vēl nav skaidrs, vai mums izdosies pabeigt šo darbu, taču tā provizoriski mēs esam paredzējuši arī tikties vēl decembrī un tad noslēgt šo dosjē. Šeit ir divas galvenie jautājumi. Pirmkārt, Eiropas Savienības kiberdrošības iestādes Nicā spēcināšana. Šeit mēs esam guvuši liels panākumus. Šeit ir runa par Enīsa kopējo sadarbību ar nacionālajām iestādēm. Un otrs lielais jautājums ir certifikācija. Mm, ja drīkst teikt, šobrīd mēs vēl esam procesa vidū, jo vēl ir pretrunas starp parlamenta nostāju un dalībvalstīm. Šeit galvenokārt runa ir par sadarbību, par kompetenču sadali. Un arī šeit mēs nākamnedēļ centīsimies panākt kādus priekšrocības. Uh, mūsu priekšlikumi jums ir pieejami, taču viss ir atkarīgs no dalību valstīm, no dalību valstu pretimnākšanas. Es domāju, ka mēs esam uz laba ceļa saistībā ar šo dosē un ceru, ka Austrijas prezidentūras laikā šogad varēsim noslēgt šo dosē. Tāds vēl joprojām ir. Uh, visas mūsu ETP sarunu vešanas delegācijas mērķis, taču tas ir atkarīgs ne tikai no mums, bet arī no dalībvalstīm. Kā jau minēju, mēs vēl gaidām šajos svarīgajos jautājumos pretimnākšanu no dalībvalstīm. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības ENISA būtu neatkarīga, spēcīga Eiropas Savienības uh, aģentūra, nevis tikai tāds pie, papildinājums dalību valstīm. Nu, es tiešām ceru uz labu rezultātu trialogos, vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, vēlos uzsvērt to, eh, Teličkas kungs ir klāt, mēs esam ļoti apņēmīgi uzstājušies sarunās ar labiem argumentiem, spēlējām mūsu piešķirtās lomas, un es domāju, ka mēs varējām arī ļoti labi pārstāvēt mūsu ar vairākumu pieņemto nostāju. Jums vēl kādi jautājumi, labprāt, tiem esmu gatava atbildēt. Lielas paldies Nīblers kundzei. Vērsīšos pie ēnu referentiem, īpaši Taličkas kungs vēlties, ko minēt, lūdzu. Jā, priekšsēdājas kundze, manuprāt, šobrīd šeit ir maz ko piebilst, piekrītu referentei. Manuprāt, tagad bumba atrodas otrā laukuma pusē, un, manuprāt, sarunas pagājušajā reizē noritēja pareizā veidā, un tagad tiešām ir jāgaida ko darīs padome, kurai ir vēl elastības iespējas, taču mums nav citu iespēju. Un es pilnīgā atbalstu referents teikto. Paldies! Ja vairāk neviens nevēlas komentēt, kā to redzu, tad varam noslēgt šo darba kārtības punktu un, protams, ceram un novēlam jums pozitīvus rezultātus šim darbam ir ieradies eh, Ešlijs Foks, un tad došu viņam vārdu par nākamo darba kārtības punktu, kas ir ļoti svarīgs. Šeit runa par caurskatāmību, par Eiropas rūpniecisko politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Mākslīgā inteliģence un robotika ir ļoti nozīmīgi jautājumi mūsu valstīm turpmākajos gados. Un tie ir tādi jautājumi, par kuru Eiropas parlamentam ir jāsniedz saprātīgs viedoklis laicīgi. Tādēļ ir žēl, ka šis ziņojums sākotnēji tika piedāvāts sekretariātam, manuprāt, martā. Un tad šis parlaments pavadīja sešus mēnešus strīdoties par to, kuras komitejas strādās ar konkrētām ziņojuma daļām. Tātad beigās šis ziņojums tika piešķirts tikai oktobrī. Un tas atstāja ļoti maz laika visām septiņām iesaistītajām komitejām, lai sagatavotu kaut ko patiešām vērtīgu. Es gribētu ieteikt Francijas Nacionālās asamblejas, eh, Vācijas Bundestāgu un eh, apvienotās karalistes lordu palātas um, eh, sagatavotos ziņojums par mākslīgo intele, inteliģenci, jo šie ir ļoti pamatīgi ziņojumi, um, apmēram 200 lapušu apmērā. Man ziņojums šeit bija tikai piecu lapušu apmērā, ņemot vērā ierobežojums, un tādēļ ir grūti vispār uh, aplēst, kādā veidā šis parlaments varēs sagatavot vērtīgu, saskaņotu dokumentu, jo īpaši ņemot vērā to, ka pastāv vēl divas atsevišķas komitejas ar ekskluzīvo kompetenci divās konkrētās jomās, un būs vēl komitejas, kas sagatavos atzinumus. Šodien vēlāk es tikšos ar Buzeka kungu, un es ceru, ka mēs varēsim pagarināt termiņu Eh, mazliet uz vēlāku laiku, jo šobrīd grozījuma iesniegšanas datums ir 6. decembris un balsojums 7. janvārī, pirmajā dienā, kad mēs atgriezīsimies pēc Ziemassvētku pārtraukuma. Un šis nav nekādā gadījumā veids, kā ja kāds parlaments uh, darbotos, uh, ja gribētu tikt uztverts nopietni. Uh, Un, kolēģi, kā mēs varam uh, veltīt sešus, astoņus mēnešus strīdoties tikai par to, kura komiteja sagatavos kuras ziņojuma daļas? Tas ir vienkārši nožēlojami. Turklāt parlaments, kas šādi uzvedas, nav pelnījis uh, to, ka to uzklausa. Bet, lai nu kā būtu, tie, kas strādā pie šī ziņojuma, mēs darīsim visu labāko, lai sagatavotu kaut ko jēdzīgu. Jūs esat saņēmuši manu ziņojumu projektu, tas ir pārāk plāns, neko daudz nepasaka, bet, nu, tas ir saistīts ar ierobežojumiem. Es strādāšu ar ēnu referentiem, lai varētu panākt eh, kompromisus, lai mēs varētu tiešām sagatavot kaut ko noderīgu. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jāpiemēro pragmatiska pieeja mākslīgajam intelektam. Uh, Mums ir jāatzīst tas, ka lielākā daļa pētniecības, kas ir veikta šajā jomā, to īsteno privātie uzņēmumi, jo uh, tie saskatā peļņas iespējas, ieguldot kapitālu, un tam tā ir jābūt. Dažādas nacionālās valdības, protams, gribēs uh, izmantot šīs tehnoloģijas un attīstīt savās valstīs, un tas arī ir pilnībā normāli. Mums nevajadzētu mm, uzskat, naivi uzskatīt, ka būs kaut kāda īpaša Eiropas Savienības mākslīgās uh, intelekta politika, jo neviena dalībvalsts taču neatteiksies no savas pionieru lomas attīstot šīs tehnoloģijas un nododot šīs tehnoloģijas citām valstīm vienkārši tāpat. Mums tāpat ir jāatzīst, ka šeit nav nekādu robežu. Un savā ziņā mums nepieciešama kaut kāda ētikas normas par šo jauno tehnoloģiju darbību. Tas ir jādara starptautiskā līmenī, eh, priekšrocība doto ECD līmenim, kur eh, valstīs notiks ievērojams investīcijas šajā jomā. Un ja Eiropas Savienībai jāpiedāvā vesela virkne standārtu, kas ierobežos uh, saprātīgas pētniecības, izpētes, iespējas mākslīgās intele, in, mākslīgā intelektu jomā, tad šis darbs notiks kaut kur citur. Mums ir jābūt pragmatiskiem, jānodrošina, lai mākslīgais intelekts darbojas sabiedrības interesēs. Manuprāt, tas var radīt uh, milzīgs pozitīvs efekts. Es zinu, ka arī nodarbinātības komiteja sagatavos ziņojumu par šo, atzinumu par šo ziņojumu. Es domāju, mēs varam jau paredzēt, ko viņi teiks, ka šī ir katastrofa, daudz cilvēku zaudēs savas darba vietas, bet to pašu jau varētu teikt pirms simt gadiem par tvaika lokomotīvi. Patiesībā visas jaunās tehnoloģijas procesā iznīcinās pāris darba vietas, taču radīs atkal jaunas. Un tas mums ir jānodrošina. Mums Eiropas Savienībai jānodrošina tas, lai Eiropas Savienība paliek par atraktīvu uzņēmdarbības vidi, par atraktīvu investīciju vidi. Ja mēs piemērosim eh, šādu pieeju ziņojumā, tad būsim paveikuši labi darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Es domāju, ka mēs piekrītam jūsu paustajām bažām saistībā ar īso laika grafiku. Ļoti labi, ka jūs to pieminējāt un tiešām paraudzieties, ko ar priekšstādāju buzekungu varat panākt. Pirmais ēnu referents no ETP Sodaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlos atbalstīt to, ko tikko teica referents saistībā ar šo laika grafiku un visu ar to saistīto. Un principā es uzskatu, ka šis ziņojuma projekts ir labs sākums. To arī vēlos atbalstīt. Taču ņemot vērā šo apstākļus, ka mums ir palicis maz laika, manuprāt, mums ir jākoncentrējas uz pāris būtiskiem vēstījumiem, kurus varam nodrošināt šajā ziņojumā, nevis pievērsties uh, sīkām detaļām. Varbūt nevajadzētu runāt par tehniskām lietām, bet gan par sabiedrības viedokli. Un šeit es gribu pieminēt vairākus aspektus, par kuriem gribētu, lai mēs strādātu un nodrošinātu attiecīgus grozījumu priekšlikumus. Pirmkārt, uh, Šī ir milzīga, pār, šis ir milzīgs pārpratums sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos, kas īsti notiek. Kas īsti ir mākslīgais intelekts? Kas par to ir teikts tajos ziņojumos, kurus jau pieminēja um, referents? Šeit runa nav par kaut kādu fikciju. Tas ir ļoti ierobežojuši uzskats par mākslīgo intelektu. Mēs runājam par ārkārtīgi spēcīgi instrumenti, kas īsteno konkrētus uzdevumus. Mākslīgais intelekts nodarbojas tādiem jautājumiem kā attēla atpazīstamība un tā tālāk. Un ļoti daudzi nozīmīgi algoritmi jau darbojas, un es pilnībā piekrītu, ka Eiropas Savienībai jāpiedalās uh, pētniecībā šajā nozarē. Tas ir acīm redzami, taču no otras puses šie algoritmi jau tiek izplatīti horizontālā veidā, tiek izmantot dažādās aplikācijās. Un mums ir jāatzīst tas, ka dažreiz pastāv tāds viedoklis, ka Eiropa jau ir pazaudējusi šajā uh, laukā, jo milzīgas investīcijas tiek uh, eh, īstenotas ap, ap ASV un citur, Ķīna šeit īsteno milzīgas investīcijas un pastāv viedoklis, ka Eiropa nespēs panākt šīs valsts, taču tās nav pareizi. Mums ir jāmeklē skaidras prioritātes. Varbūt mums nevajag šeit konkrētus skaitļus, bet mēs varam nodrošināt nevis šos milzu investīciju apjomus, bet gan kvalitāti. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, šie instrumenti, šiem mākslīgais intelekts visvairāk ir atkarīgs no datiem. Mēs zinām, cik uh, datu jautājums ir sarežģīts, taču mums ir jādodas uz priekšu. Turklāt mākslīgais intelekts ir ļoti atkarīgs no vietējiem datiem. Tagad ir gūti skaidri pierādījumi par to, uh, kādi ir šī instrumenta rezultāti. Tas viss ir atkarīgs no ievadītajiem datiem. Ja jūs kādu programmu ievadīsiet vienus datus, tad saņemsiet attiecīgu informāciju. Ievadīsiet citus datus, tad atkal citu informāciju. Un šiem datiem jābūt vietējiem. Un tad šeit jāpiemēro leģislatīvā pieeja. Jo, ja mēs vēlamies kaut ko īstenot Eiropā, neatkarīgi no algoritma, tam visam ir jābalstās uz vietējiem datiem. Un noslēgumā par šo cilvēkiem centrēto pieeju. Mēs zinām, ka dažreiz ētiski jautājumi tiek piemēroti nepareizā veidā ar visādu izdomu, balstoties dažādām izdomām. Un šeit jau nav runa par šo intelektu. Mēs šeit runājam par ļoti spēcīgu instrumentu, kas tiks izmantots visur, atradīsies uz mūsu galdiem, mūsu leduskapjos un tā tālāk. Un tad eh, nodarbinātības jautājums. Tas nav Tas ir atkarīgs no tā, kādus lēmumus mēs pieņemsim saistībā ar šiem algoritmiem. Šis uh, cilvēkiem centrētā pieeja ir tāda, ka mašīnas nekad neaizstās cilvēkus. Cilvēki ne, neatstās darba vietas. Nē, cilvēki varēs uh, vēl vairāk padarīt vienā un tajā pašā vietā. Proti, desmit cilvēku vietā viens varēs paveikt to darbu. Uh, Es vēlējos uzsvērt vairākus no šiem jautājumiem, un mums ir jāsniedz ļoti skaidra svēstījums. Mums vēl pietiek laika, lai sabiedrība to saprast, un es ļoti priecājos, ka par spīti šiem apstākļiem mēs šajā parlamentā esam pieņēmuši lēmumu sagatavot šādu ziņojumu, jo mēs to varam izdarīt. Paldies, kolēģi! Tagad sociāldemokrāta vārdā Kailī lūdzu. Paldies! Es vēlējos pateikties uh, savam kolēģim, kurš stāstīja, ka šis uh, sākotnējais ziņojums nav labs starts, ņemot vērā laiku un citas ierobežojumus, un ka situācija ir grūta, taču vēlos minēt, ka spēcīgi atbalsta Eiropas Savienību, to starp arī iekļaujot apvienoto karalistu, un es ceru, ka mums izdosies kopā sadarboties, jo pirmkārt, mēs esam, neesam pārliecināti, vai jūs mūs pamatīsiet, un uh, otrkārt, ja palūkojas uz dalībvalstīm, pat uz apvienoto karalisti, mēs neesam konkurēt spējīgi mākslīgā intelekta e, jomā, ja mēs palūk, salīdzinām mūs ar Ķīnu, mums ir jāstrādā kopā, jābūt daudz ambiciozākiem, jebkādā veidā jādarbojas kopā. Un jāvada, būt, jābūt vadošiem saistībā ar blokķēžu, tā kā mēs to darām blokķēžu tehnoloģijās un citur. Uh, Un nu, tas mums jāpanāk arī mākslīgā intelektu jomā, jo tikai Eiropā mēs varam nodrošināt to, ka finansējums nonāks uzņēmumos, kas ievēro privātuma standārts, uz kuriem cilvēki var paļauties, ka tiek ievērotas, eh, ievērot noteikumi un kvalitāte balstoties uz konkrētiem principiem. Tikai tādējādi mēs varam būt ambiciozi. Es zinu, kādi mums ir izaicinājumi. Uh, Ķīnā masu no, novērošana ir kaut kas normāli, taču ne jau Eiropā automātiska cilvēku vērtēšana, izslēdzot tos no uh, apdrošināšanas uh, polisēm. Tas ir normāli Ķīnā un ASV, taču ne Eiropā mums jānodrošina, lai šī tehnoloģija nepieļautu diskrimināciju. Šeit mums ir ļoti būtiski piemērot ētiskos principus ne tikai peļņai, bet vispārējām labumam. Tāpat ir būtiski, lai uh, mākslīgais intelekts sniegtu arī pamatojumu saviem algoritmiem. Šeit ir runa par cilvēku atbildības. Piekrītu, ka šeit nav runa par precīzu intelektu, bet gan par automatizāciju, par dažādu musturu apguvi. Un cilvēki būs tie, kas noteiks konkrētos aspektus. Un vēl viena lieta, par ko es domāju, ka mēs varēsim sastrādāties protams, ir tas, ka darba vietas tiks zaudētas, tad taču tiks arī radītas daudzas darba vietas. Un man ir jāatzīst, ka mūsu bērni jau runā par to, ka uh, viņi strādās YouTube vidē, būs influenceri, tādas darba vietas, kādas uh, mums pat prātā neienāca savu laiku. Tātad, principā, mums ir jā, koncentrējas uz nodarbinātību, uz izglītošanu, uz radošu domāšanu, emocionālo inteliģenci, mākslīgā intelekta ētikas jautājumiem, un mums ir jāatrod arī veidi, kā varam precizēt atbildīgos, jo nedrīkst pieļaut, ka notiek pilnīgi viss, sākot no pilsoņiem un apdrošināšanas uzņēmumiem. Mums ir jāuzņemās vadība, politiskais sloks pieņemt lēmumus. Es paralēli strādāju arī ar smilšu kastītes eh, dosjē ar šo domnīcu. Es domāju, ka mums ir jānodrošina šāda veida piemēri maziem uzņēmumiem, kuriem jānodrošina piekļuve datiem, vietējiem, megadatiem, visiem datiem, lai atrastu risinājums. Mēs nedrīkstam ierobežot šo uzņēmumu piekļuvu un atļaut to piekļūt tikai lielajiem uzņēmumiem. Nē, mums ir jānodrošina šo datu pieejamību, lai aizsargātos no slimībām, lai vislabākajā veidā varētu izmantot šo mākslīgo intelektu pozitīvā veidā. Un tā ir viens no, tas ir viens no aspektiem, par kuru runāsim šajos ziņojumiem, ir arī satiksme, transports, kurš būs atbildīgs tad, kad notiks kāds satiksmes negadījums, jo tai tad jābūt kādai personai, nevis automobīļiem. Tāpat mums arī nepieciešama mākslīgā intelekta ekscelences centri, jo tas pilnībā grozīs mūsu dzīves, tas notiks nepārtraukti, un mums kaut kādā veidā ir jāpanāk tādas tehnoloģijas, kas radīsies Eiropā, kuras būs drošas, kuras varēs, ar kurām varēsim konkurēt visā pasaulē, un pilsoņiem ir jābūt tiesībām aizsargāt savas tiesības. Un tas ir mūsu politiskais uzdevums. Laiks tagad ir pienācis. Ceru, ka neesam neko nokavējuši, bet vismaz ceru, ka mēs panāksim tādu ziņojumu, kas kalpos par piemēru pārējai pasaulē. Un cerams, ka eh, pārējai pasaulē tad būs jāsako mums. Paldies! Grazie molto, Eva. Ora la collega Naktiga. Paldies, Eva. Tagad kolēģi Naktigala. Arī es gribētu pateikties referentei par padarīto darbu. Teksts ir īs un labs, un es zinu, eh, referents, eh, eh, jūs vienmēr tā strādājat, un, protams, kaut ko var uzlabot, bet mums vajadzētu būt piesardzīgiem pārāk daudz, nepieķipināt, lai ziņojums nepārvēršas par tādu kā Ziemassvētku eglīti. Es gaidīšu eh, mākslīgā intelekta rīcības plānu, ko Eiropas komisija 5. decembrī prezentēs, un cerams, ka viņi varēs arī jau drusku šeit precizēt. Kāds es gribētu iesniegt grozījums, tas vairāk vers, būs saistīts ar um, nepieciešamo darbu pie hardvēra un tehnoloģijām, kas ir nepieciešama eh, mākslīgam intelektam. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka mēs esam rūpniecības komiteja, tā kā mums nevajadzētu e, tikai uz konkrēto politiku vērst uzmanību, bet ir jābūt, e, jāraugās arī uz plašāku rūpniecības stratēģiju, un es e, labprāt ar jums turpināšu sadarbību par šo dokumentu paketu. Paldies! Paldies. Vārds kolēģim Silikjotim lūdzu. Paldies priekšsēd. Pirmkārt, es gribētu pateikties Ešlijam Foksam par darbu ar šo ziņojumu, un es piekrītu viņam, vismaz kas attiecas uz laika grafiku. Taisnība, mēs nevaram pat domāt par nopietnu darbu, ja mums ir tik maz laika, kā tagad, īpaši tik sensitīvam svarīgam jautājumam. Taisnība, robotika, mākslīgais intelekts, tehnoloģija ir ļoti daudzsološi īstermiņā un arī vidējā termiņā. Bet manai politiskai grupai šķiet skaidrs, ka, lai mēs gūtu tikai labumu no šīm tehnoloģijām, uh, ir jāpiet atbildīgi šim jautājumam, uh, lai eh, sabiedrības intereses nepaliktu novārtā. Un tādēļ mums jāgarantē cilvēkiem labāka dzīves kvalitāte. Kā to panākt? Eh, eh, izmantojot šo jauno iespēju, kāda mums tiek piedāvāta, tādējādi mēs varēsim jaunas kvalitatīvas darbietas radīt uh, izmantojot uh, mākslīgo intelektu. Un es zinu, ka kolēģis visa Saudargas arī to teica. Un visbeidzot ir jāgarantē, ka robotika un mākslīgais intelekts atbalstīs jau esošo darba spēku, lai to panāktu. Mums ir uh, jāapmāca darba spēki un cilvēku potenciāls jāuzlabo, uh, Tāda jādara arī Eiropas rūpniecība, izdarīsim pakalpojumu, kas saskars ar daudziem uh, izaicinājumiem. Tātad mums ir e, ar šo jautājumu jāstrādā, ņemot vērā Eiropas rūpniecības uh, izaicinājumus, un to esmu sacījis diezgan bieži, jo Eiropas dienvidi pašreiz piedzīvo reindustrializāciju, tādēļ mums ir nepieciešama restruktūrizācija un modernizācija, un tas varētu notikt inovāciju ceļā, piemēram, ar robotikas palīdzību gādājot par to, ka mums atkal būtu rūpniecība. Vēl viena lieta, ko gribētu uzsvērt, kā mēs atbalstām mazos vidējos uzņēmums. Ņemot vērā tehnoloģijas mūsdienu attīstību, eh, izšķirīgais nav uzņēmuma lielums, bet tā darba kvalitāte un to, kā uzņēmums izmanto jaunās tehnoloģijas. Vēl viena lieta - enerģētika, transports. Veselība ir nozares, kuras, kā jau referents pareizi norādīja, te var izmantot eh, mākslīgu intelektu, lai eh, cilvēku vajadzības apmierinātu, bet kas ir priekšnoteikums? Mums jāgādā, lai cilvēki kontrolētu šīs tehnoloģijas. Uh, ņemot vērā morāls principu un pilnā mērā arī ņemot vērā cilvēktiesības. Un viena lieta, kā, kuras pietrūkst šajā ziņojuma projektā mūsu komitejai, būtu jārunā par to, kā pētniecības dati tiks izmantot jaunai Eiropas stratēģijai, kas izmantos uh, mākslīgu intelektu un jaunās digitālās stratēģijas mūsu grozījumi. Uh, attiecīgu formu, attiecīgas formulējums arī piedāvās. Paldies! Paldies! Es citus ēnu referentus neredzu, tādēļ tagad uzstāsies kolēģe Piljā, Pilāra de Castillo. Paldies, paldies arī Ešliem Foksam par šo ziņojumu eh, vai tā projektu, un es teiktu, kas salīdzinot ar to, uh, ko mēs šorīt apspriedām, e, šis jautājums ir taču daudz steidzamāks, jo no rīta bija runa par programmām, kas satura ap 100 miljārdu eiro apvārsnes 2020, ne tagad to sauc par Eiropu, un konkrētajām pro programmām nākamām e, plānošanas periodam, un to izdevās rekordu laikā apstiprināt, bet tagad nu tiešām ir jābažījās. Uh, Kolēģi noteikti ir labi strādājuši, bet tas taču mums ir arī jādara ar attiecīgiem budžeta līdzekļiem, kas ir jāatlicina Eiropas Savienībai attiecīgajām valstīm. Mākslīgam intelektam ir jāsaņem tāda uzmanība, kādu tās ir pelnījis pēc savas nozīmes un saviem apjomiem. Mēs tā domājam, ka tas ir, e, būtu kaut kas jauns, kā iepriekš nav bijis it kā nemaz, taču tā ir digitālo tehnoloģiju attīstība, datus apstrādā jaudīgi čipi, e, tā tas vienmēr jau ir bijis, un tagad datu apjoms tikai pieaug, cilvēki ražo aizvien vairāk datu, uzņēmumi, institūcijas ražo aizvien vairāk datu, kuri ir jāapstrādā, un ir nepieciešama liela kapacitāte, lai šo, šos datus izmantotu. E, tādēļ tiek radītas jaunas aplikācijas un tam līdzīgi, bet tas, par ko mēs te diskutējam, jāsaka tomēr, ka šī attīstība tagad iet e, īpaši ātri, un mēs saskarāmies ar jaunu pasauli, kas ietekmēs eh, tautsēmniecību, un tas notiek ļoti strauji. Mums taču ir jākoncentrējas uz tiem aspektiem, kas ir tagad jau e, mūsu e, tā teikt, eh, pārziņā eh, jāstrādā ar jautājumiem, kādi tagad rodas. Un ir daudz mākslīgā intelekta aspektu, kuri vēl ir pavisam nezināmi, kas tikai tagad uh, iezīmējas, par to jādiskutē. Es šeit redzā, redzu vairākus aspektus, uh, Eh, par kuriem uzreiz eh, rodas diskusija, un te jau arī ir risinājumi, piemēram, datu problēmām. Mm, tas vienmēr, tas uzreiz saistās ar savietojamību, tas ir saistīts ar eh, elektronisko komunikāciju, um, um, uh, vada un bezvada, eh, un mums, eh, mēs šodien arī nolēmām digitālās Eiropas problēmu, apstiprinājām, Eiropa iegādāsies divus superdators, kur, kuru Eiropā nav, tādēļ uzņēmumiem jādodas uz Āziju, Ķīnu, Singapūru, ASV, bet tas taču viss eksistē, un šīs pašas programmas ietveros, digitālās Eiropas ietveros. Uh, ir runa par 2,5 miljārdiem eiro, kas ir domāti šiem pilotu projektiem, kas laikam ir domāti tam, lai iestādes vairāk pievērstos mākslīgiem intelektam. 2019. gada maijā ir jābūt arī uh, atbildību, produ, projektu, produktu atbildības direktīvas uh, pārskatīšanai. Te ir jāņem vērā uh, Eh, liela apjoma dati, mākslīgais intelekts un tā tālāk. Tātad pamati jau ir ielikti un mums vajadzētu mēģināt, es drīz beigšu runāt, tātad eh, apjaust, cik šie jautājumi ir nozīmīgi un likumdevējam tas ir ļoti nozīmīgi. Un īpaši sociālajie aspekti, nodarbinātība, izglītība un tā tālāk, bet ētika, eh, atbildības jautājumi, tie visi ir jautājumi, kas ir jā aplūko, un tas viss ir jāpiemēro mākslīgiem intelektam priekšsēde. Jā, paldies. Mums tomēr ir nedaudz jāievēro runāšanas laiks. Jautājums ir svarīgs, bet mums ir daudz eh, darāmā. Terēza Grifita. Paldies, Patricija. Paldies, Ešlī. Man jāsaka, ka es pilnīgi piekrītu Evas kolī teiktiem. Uh, Ešlies, eh, eh, priecājos, ka tu sacīji nav robežu un es zinu, ka katrs Eiropas parlamentā turpinās uh, Eh, iestāties par to, lai nekad nebūtu eh, eh, cietās robežas starp īriju un ziemeļīriju. 30 tūkstoši cilvēku šķērsuši robežu ikdienas, lai strādātu, studētu, saņemtu veselības aptrūpas pakalpojumus un apmeklētu ģimenes locekļus. Bet atgriežoties pie mākslīgā intelekta, mēs, protams, dzīvojam globalizētā pasaulī, bet kā sasniegt labu globalizāciju? Mums ir jāaizsargā strādnieki, lai šis pārējais process notiek taisnīgi un e, jaunieši jāizglīto nākotnes e, augstu kvalificētiem darbvietām. Šajā jomā arī ir e, daudz pētījušas arotbiedrības, un es ļoti iesaku jums iepazīties ar viņu pētījumiem. Paldies! Un tagad es pati e, uzstāšos vienu minūti. Vēlos pieminēt īsumā vienu aspektu. Kāds jau teica, ka esot jau par vēlu, Eiropa jau esot šajā spēlē zaudējusi, bet tā tas nav. Mums ir jāspēlē, mums ir jāiestājas par uzņēmumu uh, transporta digitalizācija, visu dzīves nozara digitalizācija, arī ar moderno tehniku, kā mākslīgu intelektu. Par to taču cerams, mēs esam viensprāts, ka iet runa par šo otro pozīciju. Noteikti mums ir spēcīgi konkurenti, mēs vienmēr runājam par Ķīnu, ASV un arī Kanādu. Tas viss ir ļoti svarīgi, un es ceru, ka mums arī uh, pietiks laika to pienācīgi padziļināt šos jautājumus. Un viena lieta es gribu sacīt. Startautiskas domnīcas eh, eh, kādā sēdē eh, izskanēja divi, divas tēzes par Eiropu. Kāds man sacīja, ka Eiropas pārstāvēji jūs esat apsēsti ar noteikumiem, un ar to jūs uh, traucējat attīstībai Singapūrā, e, būrā tas viss iet daudz ātrāk, bez e, robežām, bez noteikumiem. E, ja kāds uzražo rokas pulkstenī, kas viss dats reģistrē, viņš to var vienkārši darīt, un tad ir privātiesas līgums, ir arī citi uzņēmēji, pat filozofi, kas tā runā, piemēram, Oksfords universitātes pārstāvi ir. Uh, izteikušies, ka nē, svarīgi, lai kāds tomēr noteikumus pieņemtu atbildību, datu aizsardzību, attiecības starp cilvēku un cilvēku mašīnu. Tādēļ, kāds viņiem teica, tas, kas šos, šajā spēlē eh, noteikums rakstīs, varēs eh, tajā vinnēt. Un ja Eiropa rakstīs pareizos noteikumus, ne par daudz, bet pareizos, tad Eiropai vēl var eh, šeit rokās iekrist trumpis, un tādēļ mēs sakam, ka tas ir ļoti svarīgi. Tas ir jautājums par izvēli, kas ir e, pat, pacējis aizvien no jauna, domājot par digitālo Eiropu. E, Mums ir vadlīnija, kas arī nosaka Eiropas pieeju šim jautājumam. Tāda ir Eiropas pievienotā vērtība. Nākamā runātāja kolēģa Kumpula lūdzu. Paldies! Es augsti novērtēju šo diskusiju. Man ir nedaudz grūti eh, šī darba struktūrai e, izsakot, un, jo tas ir diezgan īs, un te e, ir pieminēts gandrīz viss dzīves joms, jo uz visām nozarēm gandrīz tas arī attiec. Es ceru, ka tad, kad nodarbinātības komiteja būs sacījusi savu vārdu, cerams, ka kaut kas mainīsies. Es esmu Somijā mācījusies, ka e, nodarbinātībā izmanto e, jau. E, e, attiec, um, celtniecībā mākslīgo intelektu, lai atrastu vislabākos cilvēkus labākiem eh, darba pildīšanai, tātad tas jau tiek izmantots celtniecības eh, nozarē Somijā, un to var ļoti labi izmantot visur. Es domāju, mēs varētu minēt piemērus, kādā ziņā tas būtu pozitīvi vai negatīvi vērtējums, bet mums ir jāsaka, ka uh, ir zināmi principi e, cilvēka dzīvei un sabiedrībai, un ja atsakāmies no šiem principiem, e, ja mēs šos principus ievēram, tad mēs taču inovāciju Eiropā neierobežojam. Mums ir arī jāgādā e, par to, lai mūsu izaugsme būtu ātrāk, jo mēs esam pārāk lēns vai izaugsmē salīdzinot ar mūsu sancenšiem vai citiem pasaules reģioniem. Paldies! Mija Pētra un tagad vārds komisijas pārstāvēji no Koneks eh, ģenerāla direktorāta lūdzu. Paldies, eh, paldies, ka ļaujat mums izteikties. Laika ir maz, bet eh, mēs nesākam no nekurienes, jo mm, kopš komisijas paziņojuma par mākslīgu intelektu jau daudz darbs ir padarīts šajā uh, garā, un es gribētu īpaši izcelt uh, augsta līmeņa uh, eh, mākslīgi intelektu darbu grupas darbu, kas jau diezgan daudz augus ir nes. Decembrī tiks uh, iesniegts uh, projekts, dokumentu projekts, kas tad tiks Eiropas mākslīgi intelekta platformā ievietots, kur visi varēs uh, Mm, komentēt, ja ļausiet man, es iešu vienu pa vienam ar, caur mūsu komentāriem, kas mums ir ar attiecībā šo tekstu. Es gribēju teikt pie C punkta. Jūs runājat par noteikumiem un procesiem, tās ir divas diezgan atšķirīgas lietas. Noteikumi ir vairāk saistīti ar uh, regulēšanu, un, kā jau es iepriekš teicu, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, sakot, ka noteikumi ir jāmaina. Vispirms ir ļoti rūpīgi jāizvērtē situācija, vai tiešām noteikumi ir jāmaina. Un tādēļ tāds formulējums, kā iespējams jāpielāgo, jāmodificē, varbūt ir labāk šajā gadījumā. Um, tad par D punktu, jā. Ja Šeit formulējums varētu būt nedaudz tāds, kas eh, veicina pārpratums. Šķiet, ka katra mākslīga intelekta sistēma eh, ir eh, aizspriedumā, un mums jābūt piesardzīgākiem. Ne, un visas mākslīgā intelekta sistēmas ir balstītas uz milzu datu apjomu, tātad jūs formulējums. Uh, E, e, ka jūs sakat, ka dažas e, mākslīgi intelekta sistēmas nevar garantēt patiesību un godīgumu visos gadījumos, un aizspriedumi var tikt datos vai algoritmos iestrādāt. Vienkārši, lai mēs nepieņemtu defaultā, ka šeit ir šādi aizspriedumi, un tad pie D punkta šeit ir vairāk papildināt, komplementu nevis komplementu. Un uh, vēl. Um, cilvēku aizstāšana, eh, kas ir netīros un bīstamos darbos, šeit mēs vēlētos varbūt, lai robots vai mākslīga intelekta sistēma aizstātu cilvēku, lai darba un dzīves kvalitāte uzlabotos. Tā kā varbūt arī to eh, derētu izvērtēt šajā gadījumā un arī domājot par pilnīgi autonomo uh, Eh, vadīšana, autovadīšana, kur tiešām vairs nav nekāda autovadītāja, eh, tad arī tur varbūt būtu jābūt piesardzīgiem ar formulējumiem. Tagad, kas attiecas uz mākslīgā intelektu un e, robotiku novecošā sabiedrībā, 3.5 punktā e, lejā. E, tas ir kritisks punkts, jo mēs nevaram sacīt, ka ir koncerts par mākslīgā intelektu izmantošanu veco ļaužu aprūpē. Mums, piemēram, bija Eirobarometra pētījums 2017. gadā, kas apliecināja, ka 20, 51% iedzīvotāji pilnīgi ne Eh, lāgi jūtas attiecībā uz to, ka robots viņiem sniegt pakalpojumus vai eh, sabiedrību sastādīt, kad viņi ir eh, vecāki vai ar mm, fiziskam šķēršļiem. Eh, tikai 31% justos eh, labi šādā situācijā. Japānā ir cita kultūra. Es nedomāju, ka Eiropā mums vajadzētu eh, apgalvot, ka 4 no 5 atbalsta robotī, robotu aprūpu. Tātad veselības aprūpē, nu, es domāju, ļoti piesardzīgi jāvērtē. Es zinu, ka uh, māsņiem felčeriem ļoti vajag robots, lai viņiem palīdzētu ar logistiku, bet joprojām ir nepieciešama šī cilvēcīgā attieksme cilvēka aprūpē. Un tad, kas attiecas uz investīcijām, šo punktu ļoti atbalstām. Tas lielā mērā saskan ar investīciju palielinājumu, e, kuru mēs vēlamies redzēt, tātad 70% pieaugums, un eh, mēs arī mudinām dalību valstis un uzņēmumus rīkoties attiecīgi. Viena lieta, ko varbūt derētu izcelt šeit, ir, ka eh, bez pētniecības mums ir arī jāveicina um, nodarbinātība. Uh, un tad pie septītā punkta izglītība. Šeit vajadzētu šo izglītību skatīt plašā uh, nozīmē. Uh, Mums ir e, noteikti jāinformē iedzīvotāji, lai viņi varētu pārliecināties e, par to, ko sistēma spēj viņu labā darīt ar konkrētiem piemēriem, ar esošo mākslīgā intelektā balstītu sistēmu, kas jau uzlabo dzīves kvalitāti. Kas attiecas uz rūpniecības politiku, jā, jūs esat uzskaitījis dažādas tēmas, bet ir e, vēl daudz citu, piemēram, pārtiks apstrādes jomā, uh, un citās, tātad vēlreiz jautājumā par veselības aprūpu te vēl varētu daudz ko darīt, to es tikai gribēju īspieminēt, un tad ētiskais aspekts tas ir izšķirīgi nozīmīgi. Vai es drīkstētu jūs eh, lūgt nedaudz pasteikties, jo būs vēl citi punkti? Atvainojiet, lūdzu, es ātri eh, pievērsīšos vienu no izšķirīgiem punktiem - ētiskais aspekts Es gribēju pieminēt, ka tas, ko jūs te piedāvājat, ir tas, ko augsta līmeņa eksperta grupa ar komisiju jau dara. Tā kā vajadzētu būt eh, lielai sinerģijai un jāizmanto uh, jau esošais darbs. Mums ir plāns eh, sadarboties ar parlamentu šajā grupā, eh, ar jums atkal kontaktēsimies, bet sinerģijas jānodrošina nav jāsāk no jauna tas, ko šī grupa jau dara. Un pēdējais punkts Es ceru, ka varēšu vēl rakstveidā iesūtīt pārējos komentārus, bet pēdējais svarīgākais punkts, kuru gribēju pieminēt, ir 34. Uh, uh, rīcības grupas nozīmēšanu, to mēs jau darām ar augstlīmē ekspertu grupu ar dalībvalstīm kopā koordinētajā rīcību plānā, tā kā šī sadarbība derētu arī paplašinātajā, iekļaujot arī parlamentu, ar to es beigšu. Paldies! Paldies arī, ka izteicāt tik daudz ierosinājumu. Tagad vārds sakā referentam Ešliem Foksam. Un es vēlos arī pieminēt ka jūs būsiet pieejams, bet tad caur prezidentu Buzeku un ne caur mani, tad mēs varbūt varam sarīkot mūsu komitejā kādu uzklausīšanu, kādu augsta līmeņa sarunu ar šiem cilvēkiem. Tie ir tiešām augsta līmeņa eksperti un noteikti būtu ļoti interesanti mums ar viņiem veikt viedokļu apmaiņu. Tā ir grupa, kas strādā komisijas pārziņā un ar parlamentu viņi noteikti varētu tikties. Kolēģim Foksam vārds. President. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es mm, parasti izietu cauri visiem komentāriem un pateiktu, ko es par to domāju, bet laika nav daudz tiešām. Bet pateicos viņiem. Tātad, ka, manuprāt, jūsu ieteikums tikties ar šo komisijas augsta līmeņa grupu ir ļoti labs. Manuprāt, tas ir noticis arī apvienotajā karalistē, Vācijā un Francijā, kur viņi parlamentos strādā pie šī ziņojuma. Uh, bet šis eh, ļoti īsais termiņš, ko parlaments pats sev ir eh, noteicis, sešas mēnešus mēs strīdējāmies par procedūru, un līdz ar to mums vairs nebūs laika šādai uzklausīšanai. Es domāju, ka tā ir jāuzskata kā mācība nākotnē, ja mēs vēlamies nopietni strādāt, tad ir jāatvēl laiks uzklausīšanām ar uh, nozīmīgiem ekspertiem, bet mēs, kā referenti, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, strādāsim ar citām komitejām, un 7. janvārī būs pieejams dokuments, par ko kolēģi varēs balsot. Paldies! Concludiamo così la nostra interessante. Jā, paldies. Tad uh, noslēgsim šīs ļoti interesantās debatas. Lielas paldies, Paksa kungs. Jūs eh, izteicāties ļoti īsi. Un eh, tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. decembrī, 2012. šim ziņojumam. Un es domāju, ka, jā, ir, um, tika pieprasīts to visu atlikt. Eh, es tad jūs informēšu, vai tas tiks uh, arī pieņemts kā lēmums. Terēz, lūdzu. Just Es tikai gribēju, lai jūs to dzirdētu. Šobrīd grozījumu iesniegšanas termiņš ir 6. decembris. Balsojums notiks 7. janvārī, ja nemaldos. Man šķita, ka jūs vēlējāties lūgt, lai Buzeka kungs atliek šo termiņu. Jā, mēs gribējām balsot no 7. līdz 14. janvāri um, balsojuma datumu. Tas ir tas, ko es prasīšu. Jā, labi, tātad mums ir 6. decembris, grozījuma iesniegšanas termiņš un balsojuma uh, datums tad uh, tiks. Uh, Par to jums paziņots pēc uh, tam, kad referents būs runājis ar priekšsādātāju. Tagad nākamais punkts darba kārtībā, kur ir runa par uh, riepu marķēšanu attiecībā uz dāgvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem. Uh, Kastīljo kungs eh, šķiet ziņos Bonī kunga vārdā. Paldies! Jalboni can eh, be today. Uh... Eh, Kastīljo kundze, Bonī kungs nevarēja šodien ierasties, un viņš lūdza mani izteikties viņa vārdā. Un es nolasīšu šo īso ziņojumu. Viņš gribētu pateikties visiem kolēģiem. Uh, kas ir eh, devuši būtisku ieguldījumu šajā ziņojumā. Ziņojuma mērķis ir eh, padarīt Eiropas mobilitāti eh, pieejamāku, Eiropas ehm, darbvietas drošākas, nozares konkrētspējīgākas un padarīt Eiropas savienību tīrāku un um, piemērotā klimata pārmaiņu apkarošanai. Te mūs nepieciešama pilnīgi iesaist no ES dalību valstīm un arī iesaistītām pusēm. Es atbalstu priekš, piedāvātos priekšlikumus, kas ļauj uh, sniegt informāciju par sniegu vai ledu, sniega ledus uh, riepām uz uh, marķējuma. Es atbalstu kolēģu uh, vēlmi Es nezinu, kā to tagad izlunāt. Jā, riepas, jā, tire, riepas. Tātad um, sniegt datus pār uh, to, cik var nobraukt ar šīm riepām un citus datus. Un tomēr ir vajadzīgi, uh, vajadzīgas labākas testēšanas metodas, ar kurām šos uh, parametrus varētu padarīt ticamākus. Jāturpina pētniecība šajā jomā. Es saprotu, ka ir uh, vēl daudz jādara, lai uh, pievērstu cilvēku uzmanību ar dažādām kampaņām, šim marķējumam, un, un tāpēc uh, ir jādara šis darbs, būtiski nemainot marķējumu schēmu. Es piedāvāju šo marķējumu schēmu saglabāt, runājot par sap apģēri un uh, citiem parametriem. Es domāju, ka ar tādu kopīgu izpratni mēs varam piedāvāt labāko tehnoloģiju tirgū un stiprināt uh, pūliņus, samazinot um, siltumnīcas gāzu efekta emisijas un gaisa piesārņojumu. Paldies! Priekšsēdētāji runā bez mikrofona. <clears throat> Merci. Jā, paldies priekšsādātais kundze un paldies arī referendam par darbu. Jā, protams, ir punkti, kuros varam būt vienisprātis. Uh, un es ceru, ka varēsim arī ātri par tiem vienoties. Nākamā nedēļa būs arī Andra um, Frančs sanāksme, un tur būs jānoskaidro daudzi um, precizējumi. Es um, arī piekrītu šai virzībai, uh, kas tika piedāvāt, un es uh, um, piekrītu, ka uh, arī automašīnu ražotājiem ir jāņem vērā tas, ka mēs cīnāmies pret klimata pārmaiņām un jādara sava daļa. Un būs arī um, transporta sektorā nepieciešams inovācijas šajā virzienā, būs jābūt jaunām uh, procedūrām, lai samazinātu šo te pretestību, kas eh, palielina degvielas patēriņu par mārķēšanu. Ja, protams, eh, degvielas efektivitāte, drošība, nobraukums, tas arī ir svarīgs elements. Eh, Patērētāji izvēlēja jāatgādina, ka patērētājiem ir jāspēj ļoti caurskatāmā veidā izvēlēties, viņam ir jāsņem visa informācija, lai viņš varētu izvēlēties riepas, kas nav tās lētākās. Uh, runājot par uh, otraizēju pārstādi um, un par riepu nodilumu, tātad mēs redzam, ka mikroplastikas daļiņas līdz ar riepu nodilšanu uh, izplatās vidē, un uh, tāpēc ir arī jārod veidi, kā nodrošināt to, lai tam nebūtu negatīva ietekme uz uh, veselību. Mums ir arī jāsaņem jauna informācija par uh, Uh, riepu uh, otraizējo pārstrādes iespēju un jādomā arī par piegādes ķēdēm un par kaučuku, par uh, ilgspējīgu audzēšanu. Un nedrīkstam ka pieļaut, ka turpinās šāda situācija, kā piemēram ar, ar palmu eļu, un tā ir arī mūsu atbildība rūpēties par šo aspektu. Un referents arī par to runāja savā vēstījumā, proti konkrēts marķējums uh, attiecībā uz saķeri uh, liet, uh, es atvainojos, sniega un ledus apstākļos. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka runājot par riepu klasi, ko referents vēlas mainīt, tur uh, um, ir tāda tiešām tāda jautājuma zīme. Es gaidu nākamo uh, nedēļu. Varbūt varēsim vienoties, jo es īsti nesaprotu, ko viņš mums piedāvā. Paldies, tagad nākamais runātājs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Dalons kungs sāka paldies. Man pirmkārt ir prieks, ka virkne uh, jūs, kolēģu, vēlas izstrādāt uh, marķējumu saistībā ar sniegu un ledu, uh, jo tiem cilvēkiem, kas dzīvo augstā klimatā, tas ir vissvarīgākais aspekts riepu pirkšanā. Un es esmu pārliecināts, ka varēsim panākt vienošanos, uh, lai panāktu tādu kā skālu parādot šo saķers līmeni uz marķējumu. Vakar bija balsojums NV komitejā Um, par atzinumu, un viņi pieņēma vairākus grozījumus, runājot par nobraukumu un uh, nodilumu. Un es ceru, ka mums to izdosies panākt arī šajā komitejā. Katru gadu tiek lēsts, ka 400. 32 tūkstoši cilvēku iet bojā uh, pāragri um, tieši uh, mazo daļiņu piesārņojumu dēļ, piemēram, tur arī mikroplastika jāmin. Uh, un uh, sliktas riepas uh, dod lielu ieguldījumu šajā piesārņojumā. Patērētājiem būtu jābūt informācijai par to, cik ilgi būs lietojama produkta, ko viņi uh, pērk, un viņiem būtu jādod stimuls pirkt labākas riepas, kas rada mazāk nodilumu un var lietot ilgāk. Un tādējādi varbūt patērētāji drīzāk izvēlēties zaļākas alternatīvas, un tādējādi viņi varēs arī aplēst uh, um, izmaksas šādu riepu pirkšanā. Ja mēs dotam priekšroku veselību un drošību un vēlamies risināt tā uh, mikroplastikas problēmu, tad būtisks solis uh, būtu iekļaut marķējumā arī nobraukumu un nodilumu. Eiropas pilsoņi cer uz mums, ka mēs šo problēmu atrisināsim Un turpmākajās diskusijās par šo ziņojumu es ceru, ka varēsim iedvesmoties no mūsu kolēģiem NV komitejā un darīt visu, uh, kas ir mūsu spēkos, lai strādātu mūsu pilsoņu veselības labā. Paldies! Sī, la parola kolīga Količ. Paldies tagad Količeka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es piekrītu daudz kam, ko teica iepriekšējie kolēģi, un tomēr mikrodaļiņas eh, varētu būt svarīgas, bet varbūt braukšanas drošība ir pat svarīgāka, un arī braukšanas pretestība. Uh, Uh, varbūt palasiet par šiem jautājumiem. Manuprāt, tie ir uh, svarīgāki aspekti nekā tas, cik uh, dilstot riepa rada šīs mikrodaļiņas. Jā, varbūt, ka būs riepas, kam nebūs nodilums, bet tad um, tas ietekmēs eh, saķeri ar ceļu, un varbūt, ka pretestība būs mazāk, un tāpēc mums ir jāizvēlas, ko mēs vēlamies, lai riepa dara, kāda ir tās funkcija. Ir 24 grozījumi, kas ir iesniegti, un, eh, manuprāt, daudzi no tiem min ļoti svarīgs jautājums, piemēram, tas, vai riepas var eh, lietot ekstrēmos apstākļos, piemēram, ledus un sniega gadījumā, bet, nu, atkal tas eh, arī eh, nozīmē, ka šādas riepas varbūt nevar lietot uz slapja ceļa. Un ir vēl viens punkts, kas ir ļoti svarīgs un kas ir minēts ziņomā, proti, eh, kāda elementa tad ir jāiekļauj marķējumā. Varbūt mums vajadzētu pievērsties tikai pamatlietām, un tad, kad runa ir par tehniskiem datiem, uh, mēs varētu paredzēt tādu atsevišķu sārakstu, um, un tas būtu pieejams uh, tiešsaistē. Ja kāds gribētu par to kaut ko uzzināt, tad uh, viņš varētu apskatīties internetā, un tur varētu pievienot papildus datus, tik līdz būs pieejama kaut kāda pētījuma rezultāti. Ja uh, riepa tiek lietota uh, Uh, uz dažādām virsmām, tā būs dažāds nobraukums un arī dažāds nodilums. Protams, ka daudz kas ir atkarīgs arī no tā, vai riepas tiek uh, lietotas uh, pienācīgā veidā. Varētu tad izstrādāt testēšanas metodus, mēs varētu tātad iegūt datus un cilvēki varētu iepazīties ar šiem datiem internetā, un tas viss nebūs jārakst uz marķējumu. Um, Es eh, domāju, ka mēs eh, diskusijās varētu nonākt pie kopīga eh, viedokļa kopā ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Uh, grazie, Patricija. Um, I... Paldies, Patricija. Es gribētu pilnīgi atbalstīt to, ko teica Jākops. Uh, Veselība un drošība ir svarīga šajās debatēs, un mēs šajā parlamentā uzskatām, ka katram darba ņēmējam ir tiesības um, doties uz darbu no rīta un pieņemt, ka vakarā varēs droši atgriezties mājās. Manā vēlēšana atgabalā bija sadursme, tas bija autobus, kas atgriezās no festivāla, un šofers un divi pusauģi gāja bojā. Uh, tika atklāts, ka riepas vecums šim autobusam bija 19 gadi. Mums ir jāspēj nodrošināt, ka nav nekādas iespējas apēt noteikumus. Mums ir jānodrošina, ka šoferam pasažieri ir drošībā. Uh, ar ēnu referentiem un referentām es ieceru, iesaku uh, Tired UK darbu, ko ir paveikusi sieviete, kuras dēls gāja bojā šajā um, uh, uh sadursmē. Viņu sauc Francijas Maloja, un viņa ir īstenojusi kampaņu uh, nenogurstoši par to cīnoties. Paldies, Terēza! Paldies arī par šo informāciju. Neredz, ka vēl kāds gribētu izteikties. Tad tagad komisijas pārstāv lūdzu. Uh, thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas vārdā es gribētu pateikties, jo īpaši referentam Bonīkungam par ziņojumu un paldies arī uh, pārējiem deputātiem par uh, iesaisti un iesniegtiem grozījumiem un tiem, kas piedalījās debatēs. Mēs atbalstām šo, uh, ko mēs vērtējam kā plašu atbalstu eh, šīs, šī regulējuma pārskatījumam, pārskatīšanai par riepām. Pārspunkti mēs ļoti labi apzināmies šo te mikroplastikas jautājumu, nodalumu jautājumu, un tāpēc mēs arī uh, ļoti skaidri piedāvājam to iekļaut marķējumā. Tiklīdz eh, ir uh, dati par uh, testiem, tad, kad būs uh, attīstīti šādi testi un būs pieejami rezultāti, bet ne uz drošības rēķina. Protams, ka mēs vēlamies pēc iespējas drīzāk strādāt, ātrāk un tiklīdz tests būs pieejams, tāpēc mēs piedāvājam to eh, darīt LDDētā akta starpniecību, eh, jo tas ir ātrāk nekā um, pārskatīšana eh, koplām procedūrā. Un, protams, parlamentam ir pāraudzības tiesības arī par teleģētajiem aktiem, un parlaments var iebilst, ja nepieciešams. Galvenais punkts, ko gribēju minēt, tas ir ieteikums nemainīt klases, ka tās vajadzētu saglabāt tāds, kā ir tagadējā regulā Par to mēs gribētu teikt, ka uh, slapjā saķers klasē 90% riepu ir uh, um, pirmajās trijās klasēs, un tāpēc es domāju, ka tas nedod cilvēkiem iespējas labi salīdzināt, un tāpēc mūsuprāt tomēr tas ir jāpielāgo, kā mēs to piedāvājam mūsu priekšlikumā. Līdzīgi ir ar uh, ārējo braukšanas troksni drošības regulējumā tiek uh, izņemta ārā šī pēdējā klase, tātad uh, tur jau rodas problēma, līdz ar to mums ir jārēģē uh, uz šīm klāšu izmaiņām par braukšanas pretestību. Tas nav tik steidzami, un tomēr 43% modeļu ir pirmajās trijās klasēs. Tātad uh, Um, augšgals ir diezgan piesātināts uh, šīm marķējuma klasēm. Ja mēs paraugāmies uz to, ko līdzlikumdevēji pieņēma 7. gada um, energo marķējuma regulā, tur bija daudzkārt runa par uh, skalu mainīšanu un uh, izvēles iespēju došanu patērētājiem un arī ražotājiem iespēju ražot uh, Eh, labākas eh, energoefektivitātes produktus, un ja tur visi eh, aparāti jau ir augšgalā, tad ir grūti to salīdzināt. Priekšsādātais, kundze, esam gatavi sniegt tehnisku informāciju, ja tādu vēl nepieciešama, bet visā citā tas bija viss, ko gribēju teikt. Paldies, paldies par šo piedāvājumu sadarboties. Es domāju, ka mēs visi dzirdējām visas diskusijas, un referents to noteikti ņems vērā. Uh, Grozī, jā, balsojums ITRE būs 7. janvārī 2019. gadā, tā ir, jā. Un šeit eh, atkal būs droši vien tikpat daudz balsojumu kā šodien. Kā lūdzu, jā, es gribēju vēlreiz izteikties, bet tā ļoti vispārīgi. Es domāju, ka mēs esam eh, pieļāvuši būtisku kļūdu. Uh, 17 likumdošanas eh, ziņojumu, mēs esam zem milzīgu spiedienu, un es dzirdu, ka daudzos jautājumos padomu nemaz nebūs gatava. Tātad šeit mēs arī esam piespieduši sevi strādāt ātri, ātri, ātri, un balsojums, par ko mēs eh, šodien nobalsojām, 4000 uh, eh, grozījumu, neticu, ka kāds to var zināt no galvas, nu, pievērsīsim uzmanību uh, šiem jautājumiem un vajadzēja pamosties uh, uh, ne jau pirms sešiem mēnešiem. Uh, tagad runājot par riepām, nu pagaidīsim, kamēr riepas saķers ar ceļu, un tad padomāsim, kā rīkoties tālāk. Nesteigsimies. Mārtiņ, jā, manuprāt, tev ir taisnības daudzos aspektos. Šī ir tāda diskusija, kur mums ir jāiesaist arī mūsu koordinātori, un es arī uh, Um, iesaistos lietās, ko mēs darām, un uh, man radās iespējas, ka mēs to nespējam izdarīt pietiekam labi. Man bija tāds sajūta, ka es nevaru pietiekam labi strādāt, jo ir tik daudz uh, darba, un tas mums arī ir jāsaka mūsu koordinatoriem, un tad visām uh, politiskajām grupām koordinatoru sanāksmēs ir jābūt pārstāvētām, un tad par to var runāt. Tagad turpināsim ar nākamo punktu, kas ir Eiropas instrumenta izveide eh, kododrošībai. drošībai Tātad um, Eiropas kodoldrošuma instruments, kas papildina kaimiņu attiecību attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties ar Eirotom līgumu. Tagad dodu vārdu Uručev kungam, kas ir referents, lūdzu. Diekārlik. Paldies, dargie kolēģi. Pirmkārt, es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumu priekšlikumus, un īpaši vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par nopietno ražu no darbu pie šī dosjē. Ši inst šis instruments koncentrējas uz kodolu drošību trešajās valstīs. Tas būs mehānisks, kas nodrošinās kodolu drošību visā pasaulē, konstatēs trūkums pašreizējos drošības sistēmās, palīdzēs tos novērst un tādējādi novērst arī kodola negadījumus. Šeit runājam par trešajām valstīm, kurām piedāvāsim konkrētu atbalstu, balstoties uz Eiratom līgumiem un ekspertīzi kododrošības un radiācijas aizsardzības jomā. Visu mūsu auglīgo apmaiņu laikā ēnu referentu vidū pagājušajā nedēļā Strasbūrā vēlos pievērst jūsu uzmanību šādiem punktiem. Pirmkārt, caurskatāmība saistībā ar kododrošību pieņemtiem lēmumiem trešajās valstīs. Šis uh, aspekts radīja nopietnas bažas daudziem kolēģiem, proti, kā caurskatāmības līmenis, iestāžu atvērtība trešajās valstīs saistībā ar lēmumu pieņemšanu par kod kodoli jautājumiem nav pietiekamā līmenī, un ka šeit ir nepieciešama uzlabojumi. Tas jau īpaši ir būtiski attiecībā uz tuvom kaimiņu valstīm. Šo iemeslu dēļ es atbalstu tos grozījumu priešlikums, kas pieprasa plašāku caurskatāmību, sākot ar apsvērumu punktiem līdz pat galvenajai regulas daļai. Un ņemot to visu vērā, es piekritu iekļaut jaunu pantu par regulu, kas atbalsta prasību caurskatāmībai taču tam jānotiek saskaņā ar būtiskajiem tiesību aktiem un startautiskajiem instrumentiem, instrumentiem ņemot vairāk šeit runa ir par konfidenciālu informāciju. Otrais kriterijs attiec starptautisko kodoldrošības sadarbību. Es atbalstu tos kolēģus, kas vēlas jaunajā regulā atjaunot daļu no tiem visaptverošiem kritērijiem, kas attiecas uz starptautisko kodolu sadarbību no pašreizējā kodola sadarbības instrumentu, pašreizējās regulas. Manuprāt, tas labāk atvieglos kopīgo sapratni par šiem instrumentiem visu iesaistīto pušu vidū. Trešais punkts - kondicionalitāte. Manuprāt, zināmi nosacījumi, kurus piedāvā daži kolēģi, lai tos piemērot visām trešām valstīm, kas vēlas gūst labumu no Eiropas kododrošības instrumenta, nav pietiekami līdzsvaroti. Ja mēs apstiprināsim šos priekšlikumus, tad mēs novērsīsim daudz trešās valstis vērsties pie mums un gūt labumu no mūsu kopīgās sadarbības. Es pieprasu lai tiktu pilnībā ievērots. Ja mēs pieprasīsim pilnīgi tiesiskuma, cilvēktiesību ievērošanu, tad tiks izslēgtas vairākas valstis, kur šie principi rada problēmas. Mums jāpatur prātā tas, ka pastāv vēl viens instruments - kaimiņa attiecību, attīstības sadarbības, starptautiskās sadarbības instruments, kuram ir tieši šādi mērķi - demokratizācijas, tiesiskuma, cilvēktiesību atbalsts. Un kododrošuma instruments ir papildinājums šim plašākajam instrumentam. Tāpat mums ir jānodrošina arī pietiekams elastīgums komisijai, lai tiktu galā ar tādām situācijām, kur tikai dažas savienības bažas par kododrošību var tikt atrisinātas sadarbojoties ar trešām valstīm. Tādēļ ir būtiski pārdomāt šos nosacījumus vai tos mīkstināt ievērojumā veidā, kā tas ir noteikts tekstā par kritērijiem attiecībās kodola drošības starptautisko sadarbību. Tiek piedāvāta vairāk grozījumu priekšlikumu, kas ir saistīti ar tādām aktivitātēm, kas nav konkrēti saistīts ar Eirotom, piemēram, nodarbinieku darbinieku pārvietošana, kopienu pārvaldības jautājumi. Visi šie aspekti attiecas uz plašāko kaimiņu attiecību attiecības sadarbības starptautiskās sadarbības instrumentu. Un, protams, ir iesniegt arī par grozījuma priekšlikumu, kas apšauba juridisko pamatu, es atļāvos uh, un saņēmu formālu atzinumu no juridiskā dienesta, kur šiem visiem ir arī pieejams. Un no juridiskās puses raugoties Eiratam, līgums ir pareizais juridiskais pamatojums šim instrumentam. Un noslēgumā, jā, labi, es tagad pārtraukšu. Paldies! Paldies, eh, atvainojos, ka jūs pārtraucu, jūs ļoti visaptvaroši runājāt. Teličkas kungs lūdzu, referents. Paldies! Paldies arī referentam. Varēšu izteikties diezgan īsi, un, ja drīkst, eh, pieminēšu tikai vienu jautājumu. Taču pirms tam man ir jāatzīst, ka otrais kompromisa grožījuma komplekts, kuru tikko kā saņēmām, Man bija iespējams ar to ļoti ātri iepazīties, jo vakardien um, strādāju vēlu trialogā un noslēdzu vēl dokumentus rītdienai. Taču pēc šīs pirmās acu uzmešanas jūtos tāds pārliecināts par to, ka varēsim uh, saskaņot šo dokumentu. Tāpat piekrītu arī referenta minētajiem punktiem. Gribu īpaši pieminēju to aspektu, ka daži kolēģi vēlas iekļaut konfi kondicionalitātes principu. Nu, pagājušajā nedēļā plenārsēdē notika arī balsojums saistībā ar cilvēku tiesībām, taču, manuprāt, šīs, šī nav tāda vienošanos, kuru esam panākuši balstoties uz grūtiem pantiem, kur mēs paredzam kaut kādus koncesijas un samazinātu kondicionalitātes principu attiecībā uz cilvēka tiesībām. Šeit ir runa par kodoldrošumu, kodoldrošības uzlabošanu valstīs, kas neatrodas tālu no Eiropas Savienības, mūsu kaimiņu valstīs, tātad uzlabojot kodoldrošības situāciju arī Eiropas Savienībā, jo šis jautājums jau nav uh, tāds, kur ir kādas konkrētas robežas. Un, manuprāt, šis kon kondicionalitātes pieprasījums nepalīdzēs ne uzlabot mūsu drošību, ne iespējams tiem cilvēkiem, kuriem tiks pārkāpts cilvēktiesības tikai viena konkrēta iemesla dēļ. Jo dažreiz mēs runājam par tādām valstīm, kuras nekādā gadījumā nevēlas uzsākt dziļāks dialogs par kododrošību. drošību jo tas ir politiski jutīgs jautājums. Dažas valstis pat priecātos, ja mēs pārāk uzsvērtu cilvēktiesību jautājumus, aspektus šajā ziņā. Tādēļ es uzskatu, ka šis ziņojums piemēro pareizo pieeju, un par juridisko atzinumu, manuprāt, šeit galvenais jautājums ir, ka tas balstās uz šo Eirotam līgumu, jo īpaši uz otro un trešo punktu, pantu, manuprāt, tas ir pareizais pamatojums ko nodrošina juridiskais uh, dienests, un tie kolēģi, kas tam nepiekrīt, iesaka tiem to izlasīt. Kopumā es domāju, ka mēs varēsim noslēgt šos kompromisu uh, grozījumus diezgan raiti. Ar prieku sagaidu turpmāko darbu pie tā kopā ar referentu. Paldies! Mūs tagad došu vārdu Holičeka kungam. Paldies! Mans kolēģis Uručeva kungs cenšas koncentrēties šajā darbā uz vissvarīgāko, nevis uz kaut kādiem nosacījumiem, balstoties, kuriem mēs varētu vai nevarētu sadarboties ar kādu valsti. Ja mēs gribam sākt runāt par cilvēktiesībām, tad mums jāplūkojas pašiem uz sevi. Ir daudzas lietas pašā Eiropas Savienībā, kas ir pretrunā cilvēku tiesību hartai, un ANO pamatprincipiem un tā tālāk un tā joprojām. Tādēļ atgriezīsimies pie tā, kas ir svarīgi. Pastāv vīnes aģentūra, ar kuru vienmēr ir jākonsultējas. Un tā ir viena lieta, kas mums ir jāatcerās. Eiratom ir viena lieta. Un ir jābūt šai neatkarīgai iestādēji vai nu saistībā ar atbalstu vai sadarbības izveidi. Tā būtu tad galīgā institūcija, kas pieņemt lēmums, un mums tā būtu jāintegrē mūsu tekstā. Ja mēs centīsimies tādā virzienā, kas nedarbosies, tad izskatīsies, ka Eiropas Savienība cenšas viena pati iejaukties uh, tādās problēmās, par kurām pasauli nav interesēta tās atrisināt. Būtu labi, ja mums būtu augsta līmeņa sadarbība ar mūsu kaimiņu valstīm, taču, ja mēs gribam padarīt šo sadarbību simpātisku, pievilcīgu, tad mums ir jāpadomā, kā to varam panākt. Es piekrītu referentam. Uh, un īpaši arī Telišas kungam, kurš jau ir pametis zāli. Paldies! Jā, bet mēs uzdzirdējām, ko jūs teicāt. Paldies! Nākamais no komisijas pārstāvis lūdzu vārds jums. Thank you. Uh, yes, Posso to... solo interromperla un secondo? Un secondo. Šādā tā pārtrauc runātāju. Atvainojiet. Vai jūs vēl gribējāt izteikties? Nē, nu tad lūdzu. Tagad došu vārdu Majer kungam, komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sniegt jums dažas atbildes. Gribētu vispirms pateikties sirsnīgi parlamentāriešiem, kas ir paveikuši ļoti labu darbu. Tas ir instruments, ko nav tik viegli saprast. Tas ir ļoti tehnisks jautājums, un tas ir tikai viena maza daļiņa no kodola jomas, bet tā ir ļoti svarīga. Tā ir drošuma joma. Eh, liels paldies! Eh, paldies par visiem jūsu groziem priekšlikumiem, kas mums arī palīdzēja pašiem padomāt par šiem jautājumiem un eh, nāk klāj ar šo jauno programmu. Tā ir uh, 90. gados sākta um, komisijas aktivitāte, kas sākās pēc uh, PSRS uh, sabrukšanas un Černobiļas uh, negadījuma. Un tad Eiropas Savienība izlēma palīdzēt kaimiņu valstīm, jo īpaši bijušajām padomju savienības valstīm uzlabot viņu uh, kodolu uh, uh, staciju droši, drošumu, lai nebūtu šādu Černobiļas katastrofu vairs. Un tad mēs piedāvājam dažādus instrumentus un tā kā piespiedām valstis, arī dalību valstis slēgt zināmas pirmās paudzes kodola stācijas, kas bija īpaši bīstams, jo tās neparedzēja arī šos primāros drošuma pasākumus. Uh, Un tieši tādā izpratnē mēs arī turpinājām strādāt. Kopš 2007. gada mēs strādājam, un kādas tad ir grūtības sadarbojoties ar Krieviju, tika izlēmts, ka gūtā pieredze PSRS laikos varētu tikt arī izmantota um, valstīm, kuras vēlas vai nu uzlabot savu stāciju drošumu vai vēl sākt ražot kodolu Uh, enerģiju. Tad, kad es par to runāju, uh, te es runāju arī par kodola aktivitātēm. Te nav runa tikai par kodola centrālēm, ir arī pētniecības reaktori, ir arī citi reaktori, kādi pastāv pasaulē, un tie var būt tikpat uh, mm, bīstami kā kodola stacijas, pat ja tās ir mazākas. Tātad arī par šādām iestādēm, iekārtām ir jārunā, tādas ir galvenokārt mazāk attīstītās valstīs, tā skaitā arī Āfrikā. Uh, Un šīs instalācijas, kas ir mazāk drošas, bieži vien ir arī riska uh, instalācijas, un tur uh, tātad ir jārunā par drošumu, bet uh, tas nav šī instrumenta ietvaros, ko mēs šodien apspriežam, bet uh, tur ir stabilitātes miera instruments, kas arī pastāv un ko mēs veidojam. Tātad es gribēju uh, atbildēt uz eh, dažām eh, pārdomām par juridisko bāzi, juridisko pamatu. Šis eh, kododrošuma instruments runās tikai par eiratoma aktivitātēm. Citas lietas, piemēram, vietu attīrīšana un Um, piesārņoto teritoriju attīrīšana, tas ietilps citos uh, starptautiskās sadarbības instrumentos. Un mēs jau izmantojam šos uh, instrumentus šobrīd, lai īstenotu virkni aktivitāšu, piemēram, piesārņoto teritoriju attīst, attīrīšanu pēc PSRS uh, um, uh, raktuvju aktivitātēm. Tātad, uh, un tas ir vairāk Āzijā. Un tagad par nosacījumiem. Tā ir eh, tāda ļoti būtiska problēma. Mēs esam pamanījuši, ka tajās valstīs, kur uh, Eh, varētu šajā nosīm nostrādāt, eh, tās ir tās valstis, kur ir vislielākās problēmas saistībā ar drošumu attiecībos Eiropas Savienību. Un, piemēram, tā ir Irāna, tas ir piemērs. Kodola drošuma instruments, eh, kas tagad pastāv, ir tas, kas īsteno 2015. gada slaveno nolīgumu, kuri ietveros Irāņi, kas tuvojas uh, tam, ka uh, viņi neievēro visas uh, cilvēktiesības, kā mēs to darām, viņi uh, varētu būt gatavi atvērt durvis un kāpēc, lai neuzlabot viņu um, kodolu inflāciju drošību. Tas ir tāds piemērs, kur ir vienlaicīgi šī konfrontācija, bet tomēr uh, nepieciešamība tomēr iet šajās valstīs iekšā, lai uzlabotu drošumu. Jā, tas ne visiem patīk, arī kaimiņu valstīm bieži vien nepatīk. Tālāk, elastība. To es dzirdēju, paldies, ka sniedzat mums šo elastību, jo tā ir ļoti nepieciešama šādā uh, darbības jomā. Uh, kodola joma ļoti ātri attīstās, tehnoloģijas ātri attīstās un arī uh, kodola un raģioloģisko tehnoloģiju piemērojums attīstās un tāpēc mēs nevienmēr varam paredzēt jau sākumā, kas tad tālāk notiks. Un tomēr gribu atgādināt arī to, ka instruments galvenokārt runā par um, drošumu uzlabošanu uh, valstīs ar palīdzību starpniecību, tātad sniedzot atbalstu, lai nodrošinātu drošumu. Mēs strādājām ar operatoriem, ar uh, kodolstacīju pārvaldītājiem, un um, ir uh, bieži vien problēmas, piemēram, Armēnijā ir kodola centrāla, uh, Uh, kur ir nedroši, un arī Serbijā, piemēram, pētniecības reaktors, uh, un mēs strādājam pie tā, lai novērstu uh, kļūdu pieļaušanu šo stāciju lietošanā. Es gribētu sirsnīgi pateikties parlamenta deputātiem par to, ka viņi uzsver arī rezultātu izvērtēšanu. Gan mums, gan pārējai pasaulē ir svarīgi izvērtēt projektu rezultātus, ko mēs īstenojam. Uh, Un tas uh, mūs nodarbina katru dienu, atrast labus indikātorus. Uh, vispirms jau ir jāiepazīstas ar attiecīgās valsts vai uh, sistēmas uh, situāciju, un pēc tam ir jāraugās, vai mūsu projekti ir sasnieguši rezultātus, proti uzlabojuši drošumu, tātad darbības drošumu. Uh, vai arī kapacitāti um, drošības iestādēm, drošuma nodrošināšanas iestādēm um, arī kontrolēt uh, šo situāciju. Un šādā izpratnē es arī um, gribētu runāt par uh, slodzes testiem, kas tad um, tātad. Um, pārbaudīs uh, to, vai slodzes tests tiek uh, pienācīgi iznots. To nevar darīt ne komisija, ne Eiropas Savienība, jo mums nav tāds mandāts. Uh, um, vienalga, vai tie mēs, mēs būtu, vai enerģijas jaunprāta uh, darbinieki, bet mēs varam atbalstīt drošumu iestādes viņu kontrols darbā, uh, lai pēc šiem slodzes testiem notiktu pienācīts uh, pēcdarbs, un mēs varam kontaktēties ar attiecīgajiem cilvēkiem, kas pie tā strādā, lai viņiem palīdzētu kontrolēt šo uh, sistēmu drošību, drošumu. Uh, Un tas ir arī tas komentārs par starptautisko sadarbību. Jā, šim instrumentam ir jāsadarbojas ar citām eh, starptautiskām organizācijām. Pirmkārt jau Vīnes aģentūra, starptautiskā aģent, atomenerģijas aģentūra, bet ir arī reģionālās uh, institūcijas uh, Vidusāzijā, piemēram, ar kurām mēs sadarbojamies, lai panāktu progresu reģionos un uh, arī valsts tur savā starpā sadarbojas. Uh, jo, kā jau jūs uzsvērāt, ko to drošumam robežu nav. Mums nav vajadzīga vīza, lai radioaktivitāte pārvarētu eh, robežas. Nu, tas arī bija tas, par ko es gribēju runāt eh, starp eh, Eiropas kododrošības instrumentu un citiem instrumentiem būs sadarbība galvenokārt ar drošības un stabilitātes instrumentu. Uh, jo eh, kodola drošība un drošums eh, ir savstarpēji saistītas lietas, bieži vien tiek izmantotas tās pašas metodas, lai nodrošinātu eh, vielu drošību un arī šo sistēmu drošību. Runājot par dažādiem drošības aspektiem. Tās ir ļoti tuvas jomas, un starp šiem diviem instrumentiem sadarbība notiek diendienā, un arī komisijā tos pārauga viena nodaļa, lai nodrošinātu šeit saskaņotu rīcību. Esmu gatavs arī atbildēt uz jautājumiem, ja jums tādi ir. Es ceru, ka neaizņēmu jums pārāk daudz laika, jo tas ir tomēr tehnisks temats, bet paldies, kā atvēlējāt man šo laiku. Jā, paldies. Temats ir ļoti īpašs un atgriezīšos tagad pie Gājera kunga, viņš runās SMD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze, manas itāļu valodas prasmes ir taisni vēl pietiekošas, lai saprastu, ka ienākot jūs man jautājat, vai es vēlēšos izteikties, bet tā kā es nezināju, pie kur darbkārtības punktu mēs esam, es drošības pēc teicu, ka nē, bet tā kā es sapratu, ka mēs esam pie tā. Uh, Eh, pie kura es gribēju runāt, es arī lūdzu vārdu paldies, tad vēlreiz paldies Uručeva kungam par eh, eh, plašo priekš, plašiem priekšdarbiem un referents sanāksmu. Es domāju, esam uz laba ceļa, lai slēgtu daudzus kompromisus, kas beig beigās stiprinās šo nolīgumu un iesaistīs arī lielāku pilsoņu skaitu tajā, jo manai politiskai grupai šķiet svarīgi ka mēs šeit juridiskajā tekstā šajā programmā pasakām, ka runa ir par eh, kodolenerģijas civilu izmantošanu. Un mēs arī neveicinam tieši vai netieši kodolenerģijas izmantošanu. Mēs vēlamies, lai vīdes pilsoņu eh, aizsardzību no uh, kodolenerģijas strāvojumu vairāk tiktu uzsvērta un ka būtu arī tiesības saņemt informāciju par uh, uh, kādas valsts kodoli ierīču drošību. Tādēļ esam piedāvājuši uh, pāntu, uh, kas arī šādu lielāku caurspīdīgumu nodrošinātu. Un mēs vēlamies arī uh, komplementaritāti ar starptautiskām organizācijām vairāk ņemt vērā. Uh, komisijas eh, runā arī tas izskanēja, un mēs vēlamies, lai starptautiskais kododrošības eh, režīms arī tiktu eh, stiprināts. Ir arī skaidri jāpasaka, ka mēs esam par kodolieroču neizplatības principu. Un arī citādi var piekrist komisijai, jo, diemžēl, Nav tā, ka mums visapkārt ir demokrātiskas valstis, kuras darbotos tā, kā mēs visi to vēlētos. Un tādēļ diez vai ir jēga pārāk cieši līdzekļu piešķiršanu valstīm saistīt ar tiesību valsts principu ievēršanu jo uh, kodola spēks sacījā var izcelties katastrofa neatkarīgi no tā, vai šī valsts ir demokrātiska vai nē, un ja mēs esam ieinteresēti aizsargāt civilizotājs ne tikai attiecīgajā valstī, bet visā reģionā. Tad mums ir skaidri jāpasaka, ka mēs vēlamies dialogu ar šīm valstīm, kas eh, bauda programmas atbalstu, bet ka mēs negribam pārāk uh, Eh, stingrus priekšnoteikumus eh, izvirzīt, eh, tam mēs varam piekrist, kā jau arī iepriekš tik teic. Mēs gribētu arī konkrētu pasākumu katalogu redzēt, kā tas bija iepriekšējā instrumentā, kā arī atsauc uz iekšējiem noteikumiem par minimāliem drošības standartiem kodoldrošībā. Paldies! Paldies! Eh, vārds kolēģim Uručevam secinājumiem. Laikam gandrīz viss, kas bija problemātisks vai bija jāprecizē attiecībā uz šo instrumentu vai regulu, tika teikts, te man nav nekā vairs ko piebilst. Ēnu referentus sanāksmē mēs diskutējām astoņus kompromisa priekšlikumus, Paldies par eh, kolēģu sadarbīgo attieksmi un aicināšu viņus pasteikties ar savu darbu, eh, grozījumu sagatavošanā, lai būtu skaidrs, kas atbalstīs, kas neatbalstīs, jo balsojums komitejā būs jau 3. decembrī. Paldies! Paldies! Tā tad eh, termiņi jau tika nu pat eh, pieminēti sec, referents secinājumos, līdz ar to man tas nav jāatkārto. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Tad es gribētu atklāt mūsu darbnīcu, kur ir runa par Brexit un apvāršņa programmu. Kā Brexits ietekmēs apvāršņa programmu? Darbnīcā piedalīsies trīs svarīgi eksperti, un es tagad aicinu viņus te nosēsties eh, panelī. Es stādīšu viņus priekšā, lai netērētu laiku, kamēr viņi dodas šeit pie mūsu panelistu galda. Mums ir stunda laika šim semināram, tā kā nav ko zaudēt laika. Tad, kad pirmā runātāja būs atnākusi un apsēdusies, eh, tad mēs arī varētu jau sākt. <laughs> Vedo con piacere, ka sono tre. Tā tad eh, tās ir trīs dāmas, es ļoti priecājos par to. Mums ir ļoti spēcīga un eh, kompetenta sieviešu pārstāvība. Renhila Feglas būs pirmā Viņa mums sniegs īsu ieskatu par Brexit iespējamāmo ietekmi uz apvāršņu programmu, un viņa runās tā vispārīgāk lūdzu. Jā, labdien, visapkārt, un paldies, ka aicinājāt mani ierasties šeit, lai runātu par Brexit un tā ietekmi uz apvāršņu Eiropai programmu vienmēr ir grūti runāt par Brexitu, jo ir tik daudz neskaidrību vēl uh, attiecībā uz tā noris, tādēļ ir grūti iet, uh, novērtēt Brexita ietekmi, bet mana pienesuma eh, mērķis ir parādīt, kā vārsnis Eiropai tiks, būtu jātīst ideālā situācijā, ka mums šeit būtu e ES 2027, Tātad drīzāk, kā mēs vēlētos redzēt apvāršņu 2000 apvāršņa Eiropai eh, programmas attīstību pēc Brexit. Eh, vēlētos dažas tādas sēklas iesēt eh, diskusijai. Pirmkārt, mēs vēlējāmies saprast labāk, kā globālā pētniecības vide attīstas, kurā vidē tā tad šī ietver programma apvārsnes Eiropai darbosies. Un svarīgi šķitīt īpaši, kā šī globālā pētniecības pasaule kļūst aizvien multipolārāka. ASV ir smagsvars tradicionāli, bet arī Ķīna ir strauji augoša. Un Eiropa, Eiropas pētniecības telpa arī ir ļoti svarīgs pols, īpaši kvantitatīvā ziņā arī tas ir uh, Eh, iedzinis šo to kvalitātes ziņā attiecībā uz izcilību, bet tomēr mazāk dinamisks salīdzinot ar Ķīnu, kas tiešām ļoti strauji attīstās kā pols. Un šajā daudz polārajā eh, globālās pētniecības pasaulē mēs gribētu īpaši uzsvērt, kā tas atsauksies uz Eiropas pozīciju nākotnē. Un mēs gribam šeit īpaši saprast šajā daudz polārā globālas pētniecības pasaulē, cik svarīgi ir būt izcilības smailē un uh, lai mēs būtu atvērti eh, zinātnieki, uh, eh, talantīgiem zinātniekiem, lai kur viņi atrastos, un lai mēs varētu spētu mācīties no šiem uh, izcilākiem talantiem un Poliju. Otrs svarīgs elements, kas ir svarīgs Eiropas eh, nākotnē daudz polārā globālā zinātnes pasaulē ir eh, aktīvi iesaistīties eh, zinātnes sadarbības projektos, lai sadarbotos ar vistalantīgākiem zinātniekiem visā pasaulē, ne tikai piesaistīt viņus, bet arī sadarboties ar viņiem, lai kur viņi būtu, jo tie ir divi svarīgi mehānismi, lai celtu izcelību. Fakts, ka mums ir šī daudzpolārā globālās pētniecības pasaule, ja mēs tiešām gribam būt šīs pasaules smailē, tad mums ir jābūt atvērtiem, jo tas ļoti svarīgi ne tikai, lai mēs būtu izcili zinātnes jomā, bet arī tam būs plašāka ietekme ne tikai uh, zinātnē, bet arī ārpus tās, jo tieši tur, kur ir šie daudzpolārai izcilās e, e, zinātnes poli, tur arī uzņēmumu tehnoloģijas turpmāk e, nometināsies un radīsies lielāko pievienoto vērtību. Visbeidzot, ko es gribētu uzsvērt, tātad šādā daudz polārā globālā zinātnes pasaulē Eiropai ir jābūt atvērtai, jāspēj piesaistīt talanti jāspēj sadarboties, kā tas atsauksies uz ietvaru programmu, kā instrumentam, eh, lai Eiropa uh, būtu smailē. Un visbeidzot, kādas uh, būs sekas, ja būs viens ar viens spēlētāju mazāk eh, šajā atvērtajā apvāršņa programmā. Nu, lūk, par to es gribēju jums pārād, pārliecināt eh, ar grafikiem, tabulam, tad tālāk. Pirmais slaids parāda, kāda būs šī jaunā pētniecības geogrāfija. Ja jūs paraugaties, kur visizcilākā zinātne top pasaules mērogā, uh, Un nu, ja paraugāmies uz Eiropas pozīciju ar vai bez apvienoto karalistu, mēs redzam, ka Eiropai ir viscitētāko publikāciju daļa, ar ko mēs mēram parasti e, zinātnes izcilību, kas tātad ir viscitētākās publikācijas, mēs redzam, ka Eiropai nav nemaz tik slikti rezultāti kopumā. <clears throat> Esam gandrīz tik labi kā ASV. ASV, protams, ir joprojām priekšgalā bet ja mēs salīdzinām, tad redzam pirmkārt Ķīnas strauju pieaugumu arī izcilības ziņā, jo tad, un tādēļ, ka Ķīna, protams, e, pieaug pārējie nedaudz atkāpjas, bet galvenokārt tā ir ASV, kas atkāpjas pret Ķīnu. ASV tātad um, atkāpis pa labi Ķīnai nedaudz. Un tomēr tā joprojām ir valsts, kurā ir visvairāk izcilo publikācija Eiropa, un tā ir laba ziņa. Arī to grib jums pastāstīt. Noteikti arī ir svarīgs spēlētājs arī izcilības ziņā. Te ir izdevies noturēt savu pozīciju laika gaitā. Mm, tā ir mazāk zaudējusi nekā ASV Ehm, je pretim Ķīnai. Mm, Tātad tā ir Eiropas Sanība kopumā ar visiem tās dažādiem spēlētājiem. Tātad ar un bez apvienotājas karalists, protams, apvienotā karalists ir svarīgs spēlētājs, tā dod būtisku pienesumu, mēs daudz zaudēsim bez apvienotās karalistes, bet jūs redzat, ka diezgan labi sadalīts starp dažādām valstīm ir uh, šīs publikācijas, un laika gaitā dažas no pārējām valstīm pat ir ieguvušas diezgan būtiski. Tātad mm, mm. kopumā izcilības ziņā Eiropa arī ir viens no poliem eh, līdzās pāriem, bet, kā es atsīju, līdzās pāriem tā ir tiešām daudz polāra pasauli, un Ķīnas pieaugums izcilības ziņā noteikti ir jāņem vērā tas varētu vēl straujāk pieaugt nākotnē, un tad Eiropai, protams, nāksies aizstāvēt savu pozīciju e, priekšgalā. Un tādēļ ļoti svarīgi, kā mēs e, cēlsim šo izcilības pozīciju, kā gādāt, lai izcili zinātnieki būtu arī Eiropā. Un šeit ir divi ļoti svarīgi mehānismi, kas ļauj valstīm saglabāt izcilību un pat uzlaboties. Pirmkārt, tā ir spēja piesaistīt talants, lai kur viņi atrastos, tātad talantu mobilitāte ir ļoti svarīgs uh, veids, kā piesaistīt izcilniekus. Eh, kreisā pusē jūs redzat valstis, cik eh, viņi spēja piesaistīt zinātniekus no eh, ārvalstīm. Jūs redzat, viena no atvērtākām valstīm ir Šveice, viņiem ir daudz ieplūšanas, viņi piesaista vairāk nekā viņi zaudē, arī apvienotā karaliste tradicionāli ir ļoti atvērta, arī Eiropa. Uh, FOS ietveros Vācija, Francija, protams, ir lielākas, tās ir mazāk atvērtas, bet tomēr arī diezgan atvērtas. Un arī svarīgi uzsvērt, ka šī atvērtība lielā mērā palīdz veidot izcilību. To jūs redzat labajā pusē. To jūs redzat piesaistīto kvalitāti. Ja eh, tā ir augstāka par vienu, tad šie cilvēki, kas tiek piesaistīti, ir virs vidējā izcilības ziņā. Tātad, eh, jo augstāks radītājs, jo izcilāki šie pētnieki. Un ja paraugaties, piemēram, uz ASV, tad ASV visur ir augstāka par vienu, tātad tā vienmēr ir virs eh, pasaules vidējā, bet pētnieki, kādus viņi spēja piesaistīt, neto ieplūš, ieplūdi ir lielāka nekā palicēja. Tātad iemesls, kādēļ ASV ir tik labi, kādi viņi ir, jo viņiem izdodas talants piesaistīt, kas ir krietni e, spējīgāk par citiem. Tātad viens ir, e, e, tātad kāpēc cilvēki grib nākt pie jums, tādēļ, ka jūs esat priekšgalā un tas ir tāds kā burtais loks, kas jāņem vērā aizgājēji, arī te ir tīri labi rādītāji, bet eh, tad, tad mm, var iegūt no talantu mobilitātes. Jebkurā gadījumā vēl labs eh, Eiropas piemērs ir Šveice. Viņi ļoti aktīvi piesaista talantus, bet eh, tiešām arī pašus labākos. Tātad tie, kurus viņi spēja piesaistīt, viņu rādītāji ir krietni augstāki par tiem, kas paliek vienkārši Šveicē. Tātad atkal tiek visi talantīgākie piesaistīti. Viens no iemesliem, kādēļ Šveicē klājas tik labi, ir, jo viņi spēja piesaistīt visi talantīgākos. To pašu var teikt par apvienoto karalistu. Tās izcilība lielā mērā ir balstīta uz tās spēju izcilniekus, pašus mm, viedākos piesaistīt. Šādā ziņā Brexits varētu arī apvienotā kalastē daudz maksāt, jo tā vairs nespēs varbūt būt tik atvērta. Ķīna ir vēl viens iemesl, eh, piemērs, te ir stāsts nedaudz savādāks, te arī ir liela ieplūda un atgrie, tādi, kas atgriežas Ķīnā, bet tie, kas atgriežas, tie ir labāk par globālo vidējo, bet joprojām netik labi kā tie, kurus ASV spēja piesaistīt. Un jūs redzat, ka tie, kas ķīnieši, kas pameta valsti, lai dodas citur, ir krietni augstāk. Ķīna ceļ savu izcilību līdz ar to izsūtot vai sūtot prom savus talantīgākos cilvēkus, cerēdam, ka kaut kad tie atgriezīsies. Un, diemžēl, daudz eh, šo ķīniešu dos uz ASV un atkal e, šīs apburtais loks starp ASV un Ķīnu tas darbojas. Lūk, e, tātad kā veidot izcilību, atvērtība talantiem un spēju viņus piesaistīt, kā arī iespējas saglabāt e, talantīgos cilvēkus, noturēt, ja jūs esat, esat izcili. Otrs veids, kā izcilība Niekus piesaistīt ir sadarbība ar citiem, citiem talantiem, tātad nevienmēr ir jāpiesaist viņi, bet ir jāsadarbojas ar vislabākiem talantiem, lai kur tie nebūtu. Startautiskā sadarbība atkal ir ļoti eh, labs eh, veids, uz, iz, eh, kā uh, veicināt izcēlību. Mēs zinām, ka notiek ļoti mm, eh, cieša eh, starptautiskā sadarbība zinātnes jomā, un šī starptautiskā sadarbības projekta parasti ir ļoti augstas kvalitātes, eh, tie noved pie labākiem rezultātiem nekā nacionāla pētniecības projekta, kur nav sadarbības starptautiskā līmenī. Jūs redzat, biomediskā medicīnas pētniecībās ar Vāciju, apvienoto karalistu un Franciju ir daudz sadarbības. Šie dati atkal parāda Eh, sadarbības kvalitāte starp eh, no to karalistu un Vāciju ir septiņreiz augstāka nekā gaidītais, tātad sadarbība eh, starptautiskā ir tiešām veids, kā var au, paša augstākā līmeņa zinātniskās publikācijas sasniegt. Tātad izcilība ir ļoti svarīgi, lai būtu kļūtu par polu zinātnes pasaulē, tādējādi jūs varat piesaistīt talantīgus zinātniekus, starptautiskā līmenī. Tad atkal jautājums, kādā veidā šie divi instrumenti, īpaši mūsu pamatprogramma, ir e, vārti uz izcilību un e, cik lielā mērā tie palīdz e, starptautiski izciliem zinātniekiem šeit palikt vai viņus piesaistīt. Ja raugamies uz sadarbības projektiem, tad galvenokārt tas attiecas par izaicinājumiem. Tātad Šādi mēs redzam, ka ārpus Eiropas īstenībā ir diezgan nedaudz sadarbības e, pamatprogrammas ietveros. E, eh, Iekšēs ir vairāk sadarbības, ar trešām pusēm ir īstenībā diezgan ierobežota sadarbība. Diezgan liela sadarbība iekšēs. Tā nu mēs redzam, ka pamatprogramma tiešām dod papildu stimulu sadarbībai uh, Eiropas Savienības iekšienē e, starp dažādām dalību valstīm. Un tad, protams, jautājums ir Brexita kontekstā, ja apvienotā karalista izstājas, kas tagad sadarbojas ar apvienoto karalistu un kas zaudēs vai kam būs sarežģītāk sadarboties, ja apvienotā karalista nairs nepiedalīsies eh, pamatu programmā. Tā nu mēs paraudzījāmies uz sarbības programmām, eh, pama, septītās pamatu programmas ietvaros ar apvienoto karalistu, lai redzētu, kuras valsts krietni vairāk sadarbojas nekā citas ar apvienoto karalistu. Jūs redzat, kā spēcīgas valsts kā Dānija, Norvēģija, Nīderlanda, Vācija, Šveici, kas eh, ļoti sadarbojas ar Avino karalistu un ja apvienotā karalista izstātos, tad eh, šī sadarbība būtu daudz sarežģītāka, arī īrija, bet tā nu ir arī kaimiņu valsts eh, neapšaubāmi. Tātad šīs būs īpaši tās valstis, ne tikai apvienotā karalisti, kas zaudētu no uh, iespējas, sad, mazāks iespējas sadarboties, bet arī uh, apvienot uh, ES valsts. Tātad uh, viņam varbūt tas apgrūtināts krietni. Un šeit vēl par iespēju piesaistīt talantus, cik lielā mērā pamatprogramma šeit palīdz. Ļoti svarīgi šeit pieminēt Eiropas pētniecības padomu, European Research Council. Tas ir asiņēms, ko saņem individuālie pētnieki, palīdz viņiem būt mobiliem, un šeit redzam, cik eh, viņi spēja pārvietoties, ņemot vērā šo uh, grantu. Jūs redzat, ka šeit ir uh, uzsvars tikai un vienīgi uz izcilību, un vairākas valsts šeit ir ļoti izcils Eiropas pētniecības padomē, un te atkal ir īpaši apvienotā karalista, bet apvienotās karalistas izcilība lielā mērā ir sailst, sa, balstīt uz tā spēju piesaistīt talantīgus cilvēkus, un tātad mēs redzam, ka atkal uh, apvienotā karalistē būs grūtāk piesaistīt talantus no ES iekšienes valstis, kuras īpaši nosūta uz apvienoto karalistu e, talantīgas pētnieks ir, piemēram, Itālija, arī Vācija un arī Spānija. Tās ir valstis, kuras, kurām arī būs, zināmā mērā, mazāk iespēja savus talantīgākos cilvēkus nosūtīt uz apvienoto karalistu un pēc tam viņus atkal aicināt mājup. Atkal ir pamatprogramma, eh, kas palīdz piesaistīt talants, un apvienotā karalisti ir tāds svarīgs centrs, un Brexitam šeit noteikti varētu būt savu ietekmi. Un šis mans pēdējais slaids, kādas sekas es paredzu Brexitam, no Brexitā pārsnim Eiropai, vēlreiz vēlas uzsvērt, cik svarīgi ir koncentrēties uz izcilības veicināšanu, jo tikai tā mēs varam palikt priekšgalā izcelības smailē. Mums ir arī jābūt eh, atvērtiem, eh, jāsadarbojas globāli ar visizcilākajiem eh, partneriem. Protams, eh, pirmkārt, es iekšienā, bet arī ar asociētām valstīm un trešām valstīm, neatkarīgi no tā, kāda būs apvienotās karalists valsts, vai tā būs asociētā dalība valsts vai trešā valsts, eh, visbeidzot, kam ir nozīme, lai mēs saglabātu pietiekošu atvērtību, lai piesaistītu talants un sadarboties ar zinātniekiem, izcēliem zinātniekiem, lai kur tie būtu, jo tieši tā mēs varam veicināt izcēlību. Paldies! Grazie, grazie la profesora. Liels paldies, profesors Kundze. Viņa mums sniedza ļoti labu pārskatu jā, par to, kādas sekas varētu rasties attiecībā uz pētniecību Eiropā un uz tās aktivitātēm. Tagad profesora Katrīna Maisa. Katrīna Maisa, viņa runās par ietekmi uz apvārsni, apvāršņu programmu, un šeit ir uh, Galvenokārt runa par pētniecības tehnoloģijām. Yes. Okay, here we go. Good afternoon. Labdien visiem! Paldies, ka ielūdzāt mūs uz šo fórumu. Uh, Es pārstāvu um, Eiropas pētniecības universitāšu līgu. Mēs esam 23 universitātes Eiropā, 12 valstīs. Mums ir uh, piecas Britu uh, dalībnieces un divas Šveices dalībnieces. Nezinu, vai jūs varat to izlasīt šajā prezentācijā. Tās ir uh, Kembridžas, Oksfordas uh, eh, universitātes uh, un Londonas universitātes koledžā, Edinburgas universitāte un vēl viena universitāte un Šveicē, Ženēvas un Cīrihes universitātes. Es tās minu, jo tās eh, ir asociētas ar pamatprogrammas iet Um, starpniecību. Mēs esam organizācija, kas aktīvi darbojas uh, veidojot politiku un arī strādājam Briselē, runājot par augstāko izglītību un inovācijas jautājumiem. Es tikko atgriezos no mūsu rektoru tikšanās, uh, mūsu 23 universitāšu uh, pārstāvi tikās un Dublinā biju, un tur apvienotās karalists biedri joprojām vēl aktīvi iesaistās. Mums patiesībā bija ļoti interesanta diskusija. Jau kopš 2016. gada patiesībā mēs jau apspriežam Brexitu. Katrā rektoru sanāksmē mēs par to runājam. Tas vienkārši parāda, cik mūsu biedriem tas ir svarīgi. Apvienotās karalistes biedru universitātes vēlas saglabāt savu dalību Lerū vēlas turpināt darboties arī pamatprogrammās, un mēs arī viņus ļoti labprāt pārturam kā partnerus mūsu asociācijā. Un, protams, ka viņi paliks mūsu tīklā. Un tomēr viņi arī veido partnerības visur Eiropā, lai censtos saglabāt tās saiknes, kas viņiem ir tik svarīgas nākotnē. Uh, pēc uh, šīs te Lielbritānijas izstāšanās. Un tagad ļaujiet man ķerties uzreiz pie uh, Uh, galvenā jautājuma. Nekas nav mainījies kopš mūsu paziņojuma 2016. gadā īsi pēc referenduma. Mēs teicām, ka mēs atbalstām mūsu apvienotās karalistas biedrus, mēs atbalstīsim arī viņu aktīvo iesaisti Eiropas darbā, un mēs centīsimies panākt to, lai rezultāts sarunām starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju uh, Eh, par Brexit, lai tas ļautu turpināt mūsu sadarbību, lai mēs varētu arī turpmāk būtu aktīvi un tikpat cieši sadarboties mūsu apvienotās karalists biedriem. Tādējādi ieguvēji būs visi, un ja viņi izstāsies, tad zaudētāji būs visi, visas puses. Tas ir tieši tik vienkārši. Mēs um, par to uh, jau vairāk kārt esam runājuši, mēs e, to esam arī izvērsuši paziņojumā, ko sniedzām šā gada maijā īsi pēc e, mējas e, runas, kurā viņa apliecināja apvienotās karalists vēlmi pilnībā iesaistīties apvārsnes Eiro programmā pēc Lielbritānijas izstāšanās. Mēs kā Leru uzskatām, ka pasaules lielākās problēmas atrisinās universitātes un citi pētnieki. Uh, strādāt sadarbojoties pārnacionālajām robežām, izmantojot atvērto zinātnu un atvērtās inovācijas. Tas ir tas veids, kā to visu pavērt pasaulē. Tātad tas ir ļoti svarīgi, lai uh, turpmākajā darbā apvienotā karalista arī var turpināt uh, būt daļa no zinātnes un inovācijām Eiropā. Mums viņi ir svarīgi partneri. So we call Tāpēc mēs aicinām apvienoto karalisti un apvienotās karalistas valdību un 27 Eiropas Savienības dalību valstis padarīt zinātni un inovācijas par augstu prioritātu Brexit sarunās un panākt risinājumu, kas ļautu eh, zinātniekiem un pētniekiem turpināt piedalīties visos eh, elementos un instrumentos, kas ir Eiropas eh, zinātnes zonā pēc Brexita mēs atzīstam, ka tas ir grūti sasniedzams mērķis, Nē, tas ir pārāk ātri. Jā, tātad to ir grūti sasniegt, kamēr nebūs panāks progress citos Brexit sarunu aspektos, bet kā Bērklers e, kundze profesori teica, ka te runa par akadēmisko līdzstrādnieku mobilitāti, par pētniekiem, un tas joprojām mums ir svarīgs jautājums, ir jānodrošina, lai tas arī pēc Brexita būtu iespējams. Uh, Pēc šī te paziņojuma jūnijā jūs varbūt redzējāt, ka jūlijā mēs sniedzām tādus desmit galvenos vēstījumus apvārsnes Eiropa programmai, un mēs atbalstām Eiropas komisijas priekšlikumu, mēs arī komentējām un uh, izteicām komentārus arī par uh, Eiropas parlamenta ziņojumiem, kurus sagatavoja Nikas kungs un Ēler kungs. Un viens no mūsu galvenajiem vēstījumiem bija stiprināt starptautisko sadarbību. Un mēs atbalstām Eiropas komisijas plānus to darīt. Uh, Apvērsnes Eiropa ietvaros mēs vēlamies arī um, padarīt iespējamu asociēto dalību uh, um, apvārsnes Eiro programmā visām valstīm, kas ir tuvas Eiropai, tā skaitā apvienoja karalistei un Šveicei, lai dotu pilnīgi pieeju šai programmai. Šveicei vajadzētu būt uh, iespējai uh, būt asociētajā valstī līdzīgi kā pagātnē, un apvienotie karalistei arī vajadzētu būt iespējai uh, to darīt, ja tiek izpildīti visādi nosacījumi, tā skaitā finanšu uh, nosacījumu. Un, uh, Jūs jūlijā arī varbūt redzējāt, ka mēs uh, iesniedzām uh, grozījumus, lai uh, tas varētu tikt atspoguļots, lai mūsu pozīcija varētu tikt iekļauta. Mēs arī toreiz teicām, ka Lero neatbalsta pieejas ierobežošanu piemēram, eh, Marija Kurija programmai un citām, eh, ka, ka tur tikai zināms skaits valstu var piedalīties. Un tad es nonāku pie šī te paziņojuma, ko mēs eh, sniedzām 8. novembrī. Mēs to darījām kopā ar 13 citām Eiropas asociācijām, kas pārstāva Eiropas universitātes, tātad bez lērū arī uh, E, tur bija EUI, Cēzara, Koembra, Irun, Unika, Digilda un citas asociācijas. Tas pārstāv diezgan plašu universitāšu klāstu visā Eiropā. Mēs esam nobežījušies, ka līdz ar sarunu attīstību Eiropas parlamentā, ka mm, tas, te tiek grauti pamat mērķi pamatprogrammai, un kā te tekstā ir teikts, mēs uzskatām, ka pamatprogrammai vajadzētu arī turpmāk uh, noteikt izcilības standartus Eiropā. Tas, manuprāt, daudz pasaka, ja pat Gēgens Kvīnas kundze, kā bijusi ir komisāri, ir spiesta nākt klājā, sakot, ka apvārsnes Eiropa būtu jāsaglabā kā apvārsnes Eiropa, lai tā nekļūtu par uh, kohēzijas Eiropu Un atkal mēs eh, esam pret eh, priekšlikumiem eh, ierobežot pie trešām valstīm un citiem priekšlikumiem, bet, un ja ir pareiza informācija, tad šorīt 12. pāns ITRA komitejā tika pieņemts, un tas, protams, mūs satrauc. Tagad pēdējais punkts par laika grafiku. Mēs arī aicinām institūcijas uh, iet uz priekšu darbā pēc iespējas drīzāk. Protams, tas ir atkarīgs no Brexit politiskajām sarunām un ir uh, citi smagi punkti apvārsnes Eiropa ietvaros, bet uh, būtu ļoti slikti, ja apvārsnes Eiropas sāktos, sāktu darboties novēloti. Uh, Un tā tas bija apvārsnes 2020 uh, gadījumā, un tas bija mm, tiešām nebija ideāli. Mēs saprotam, ka varētu būt kaut kāds pārtraukums attiecībā uz uh, apvienotās karalīstas iestājas, bet mūsuprāt tam vajadzētu būt pēc iespējas īsākam pārtraukumam, pat ja tas ir nenovēršami. Jo ir skaidrs, ka kas notiks pēc samita šo svētdienu, kas notiks. Uh, apvienotās karalists parlamentā turpmākajās nedēļās, ka tas viss uh, lielā mērā ietekmēs to, kā noritēs uh, Brexita nākamie posmi un kāda veida Brexitu tad mēs piedzīvosim. Bet es ceru, ka visas puses sapratīs, ka uh, um, pētniecībai, uh, pieņemot labus rezultātus, tas uh, radīs la, uh, radīs labu signālu pārējiem uh, arī uh, attiecībās starp Eiropas Savienību un uh, Lielbritāniju nākotnē. Paldies! Paldies par šo runu. Jūs saņēmāt arī aplausus lielisks, eh, lielisks uzstāšanās, un pēdējā runātāja ir Elizabets Kuipers kundze. Ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. Atvainojos, ja tā nav, un viņa runās par Brexit sakām, aplūkojot sekas rūpniecības nozarē, īpaši attiecībā uz farmācijas nozari, kas ir ļoti nozīmīga. Lūdzu, vārds jums eh, Paldies, priekšsēdāji, paldies komiteja, ka esat jūs uzaicinājuši. Es esmu FBI vadītāja un varu ar prieku vēstīt jums par situāciju, sākot jau ar Brexit sarunu sākšanu. Dažādās uh, asociācijas, ne tikai uzņēmumi, bet uh, nacionālās jau no paša sākuma uh, sazinās ar kolēģiem apvienotā karalistē, kur mums ir arī attiecīga asociācija, un mēs runājam par nepieciešamību strādāt kopā, palikt kopā, un, manuprāt, ir taisnīgi teikt, ka mums, kā rūpniecības nozarei, šeit e, nav galvenā tikai biznesa perspektīva. Jūs daudz ko dzirdat plašsaziņas izmak... līdzekļos par e, nozares izmaksām, tad, kad būs jāveic pārvietošanās e, saistībā ar Brexit. Taču, manuprāt, būtu godīgi teikt, ka mums tāda nozara, kas pārstāv uh, rūpes par uh, pa pacientiem un sabiedrisko veselību, uh, un ka mūsu nozara šo iemeslu dēļ ir citādāk. Tādēļ mēs arī vērsāmies pie Barņē jau no paša sākuma un apgalvojam, ka mēs neiejaucamies politikā, jo Brexit nav ierasta politika, taču mums vajadzētu turpināt sadarbību sarunas ar apvienoto karalisti. Manuprāt, būtu arī taisnīgi teikt, ka mēs esam ļoti apņēmušies, lai mūsu sektors tiktu iekļauts politiskajā deklarācijā, kas tiks pieņemts svētdien. Jo tieši tādēļ, ka mēs uzskatām, ka mūsu nozari jo īpaši, ņemot vērā pacientu un sabiedrības veselības perspektīvu, tad būtu būtiski jau tagad politiskajā deklarācijā to uzsvērt, lai mēs vēlāk varētu uz to balstīties, kad sarunas par nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm un apvienoto karalistu uzsāksies. Vēlos mazliet sīkāk pastāstīt par dažiem datiem, kāda ir aktuālā situācija un kādēļ tiešām ir būtiski mūsu nozarei turpināt sastrādāties apvienoto karalisti. Man ir jāmin, ka mūsu pētniecības un attīstības nozara ir būtiska visai rūpniecībai, jo šeit tiek izstrādātas zāles, un šeit šajā slaidā jūs varat iepazīties ar datiem, ko mēs uh, tērējam attīstībai un pētniecībai, salīdzinājumā ar citiem sektoriem. Tie ir apmēram 35 miljārdi Eiropā un tiek nodarbināti apmēram 745 tūkstoši cilvēku Eiropā. Šeit jūs varat gūt iespaidu par šīs nozares apjomiem. mēs eh, piegād, nodrošinām ne tikai piegādes, sadarbojoties ar mūsu locekļu kompānijām. Piemēram, Eiropas Savienība gatavojas eh, tādam scenārijam, kad netiek, pie, netiks pieņemta vienošanās par Brexitu. Eh, šeit var redzēt, ka ir ļoti daudz izmaiņu, kas būs jādara katru mēnesi vairāk kā 30 tūkstoši medikamentu nonāk Eiropā no apvienotās karalists, un arī otrādi ir lieli apjomi. Un uh, galvenais uzsvars jāmin arī uz pētniecību, un mums ir jāturpina šī pat rīcība, īpaši ņemot vērā šo nozaru, kurā ir globāla perspektīva. Šeit Eiropas Savienība ir nozīmīga, taču ņemot vērā uh, mūsu kolēģi iepriekš minētos interesētos datus, nebūtu nekādas uh, nozīmes sagraut šo globālo sektoru sektoru, runājot par ap, apvienoto karalistu atsevišķu no pārējām dalību valstīm, tādējādi iznīcinot visu paveikto un nepieminot visu paveikto darbu pēdējo gadu desmitu laikā. Turklāt apvienoto karalistu ir viens no galvenajiem spēlētājiem šajā nozarē. Vēlos uzsvert, kādēļ mums ir būtiski turpināt sadarbību. Tādēļ, ka apvienotā karaliste veido 10% no kopīgās Eiropas Savienības ražošanas un pat tikai apvienotā karaliste. Uh, nodrošina 20% no Eiropas Savienības kopējās izpētes un attīstības apjoma. Turklāt tā karalista bija viena no pirmajām dalībvalstīm, kurām bija pirmais īpašais ministrs, manuprāt, 2013. gadā, kas bija tieši paredzēts šai nozarei. un kurš vienmēr piedalījās arī visās Eiropas Savienības institūciju darbā. Un šeit būtu saglabāt, nopietni saglabāt šo sasaisti. Tad runāt par Eiropas vēlēšanām, tā ka mēs runājam par to, kas ir nepieciešams Eiropas Savienībai, komisijai, cik tas ir nozīmīgi. Eiropas Savienība ir būtiski, lai ik viens eiro, kas tiek gūts no Eiropas investīcija fonda, piesaista vēl sešus privātu fondu eiro. Tas atkal liecina par to, cik būtiska Eiropa ir mūsu pētniecības attīstības nozarei. Runāt par uh, apvienotās karalīs izstāšanos vienošanos, kas tiks pieņemts svētdien, kur mēs ceram, ka mēs turpināsim piedalīties uh, apvārsnes Eiropa un ka šis uh, jādājums tiks iekļauts vienošanās. Uh, ir būtiski, lai šis sektors paliktu globāli konkurētspējīgs, jo apvienotā karalists šeit spēlē nozīmīgu lomu. 20% no kopējās pētniecības darba no 2007. līdz 2016. gadam tika nodrošināta pie mums. Tāpat arī apvienotā karalists nodrošina uh, Um, pētniecības uh, infrastruktūru, kas spēcina Eiropas Savienības uh, zinātnes jomu kopumā. Un šeit ir savstarpēji labumi ne tikai apvienotā karalistē, bet arī Eiropas Savienībai, kas gūst uh, labumu no pētniecības vietām, kas atrodas apvienotā karalistē. Šeit vēlos pieminēt Marylandas centru, Mary Lyons centru un uh, Welcome Trust Sanger institūtu Tāpat arī daudzi apvienotās karalīs pētnieki piedalās dažādos pētniecības projektos Eiropas Savienībā. Latvijā karalistē pastāv lielākais uh, valsts un privātā sektora sadarbības uh, piemērs. Un mums tiešām ir eh, jāstrādā ļoti uzmanīgi, lai panāktu šādu līdzsvaru starp privātiem investoriem un akadēmisko vidi. Ir ārkārt, jo šī ir ļoti nozīmīga augoša ekosistēma, kas ir izveidojusies, un mēs uzskatām, ka ir būtiski saglabāt šo sasaist arī pēc Brexita. Tāpat arī, manuprāt, ir būtiski pieminēt riska kapitālu, kas ir ticis nodrošināt un kas eh, nodrošina attiecīgi būtiskas uh, peļņas iespējas Eiropas investīciju fondam. Neraugoties uz uh, Brexit ietekmi, ir uh, jāmin tas, ka Brexit ietekmē ne tikai mūsu pētniecību attīstību, bet arī mūsu pētnieku, zinātnieku pārvietošanās iespējas. Uh, IMA ietvaros tika panākt daudz kopīgi darbi, taču mūsu farmācijas uzņēmumi, kas ir eh, globāli uzņēmumi, ir pieņēmuši ļoti daudz eh, inteliģentu cilvēku, un šeit ir jāsaglabā šī darba, nodarbinātības elastīgums eh, arī pēc Brexit, ne tikai visā pasaulē, bet arī starp Eiropas Savienību un apvienoto karalistu pēc Brexit lai varētu nodrošināt zinātnieku un uh, pētnieku mobilitāti, lai cilvēki nejustos ierobežoti, attīstīt savu karjeru tādā veidā, kādā to vēlas, lai varētu brīvi pārvietoties starp Eiropas Savienības dalību valstīm un uh, apvienotā karalists, kas būs trešā valsts. Tādēļ mēs atbalstam tādu sistēmu, kas uh, atbalsta brīvu pārvietošanos. Mūsuprāt, tai būtu jābūt tiešai ātrai, bet, nu, vēl jāplūkojas, kāds būs galīgais, eh, galīgā vienošanās. Mēs vēl to rūpīgi pētam, jo mēs zinām, ka pirms šī vienošanās tiks noslēgta, eh, tika panākt vienošanās jau par 80% no šīs vienošanās, bet mums vēl jānoslēdz pēdējā analīze, kāds būs sekas mūsu nozarei. Bet taču no piemēriem apvienotā karalistē nevienmēr sniedz cerību par to, cik ātri un elastīgi šīs procedūras varētu noritēt. Tādēļ, ja kāds zinātniekam būs iespēja doties uz apvienoto karalistu vai iespējams Eiropas Sanības valsti vai arī ieņemt kādu globālu amatu, tad šī, šai procedūrai nevajadzētu ierobežot uh, šīs personas lēmumu Un vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šo iemeslu dēļ mēs ceram, ka procedūra tiešām būs ļoti tieši un pragmatiska. Jo mēs esam atkarīgi no augsta līmeņa profesionalitātes, no cilvēku iespējām pārvietoties ar robežām brīvā veidā. Tas attiecas ne tikai uz pētniekiem šobrīd, bet arī uz nākotnes paaudzēm, jo apmēram 16 tūkstoši studentu no Eiropas Savienības dalībvalstīm šobrīd jau ir reģistrēti Eiropas Savienības apvienotās karalists augstākās mācību iestādēs un apmēram 6500 no tiem ir jau absolventi. Nu, tāds iespējas par datiem, izskats datos, un ir būtiski saglabāt šādu būtisku ekosistēmu arī turpmākajām paudzēm. Mēs zinām, ka pēc pāris dienām tiks pieņemt galīgā vienošanās par izstājošanos, tiks pieņemta politiskā deklarācija. Mēs zinām, ka šodien jūs komitējā notika balsojums par apvāršanas Eiropa. Šo iemeslu dēļ tiešām ir ļoti nozīmīgi dodoties tālāk. Arī padomē runāt par šīs vienošanās sastāvdaļām, ka padomē ir jāsako līdzi lai nodrošinātu to, ka apvienotā karalista vēl joprojām var piedalīties apvārsnes Eiropā kā tādā, uh, un es arī paļaujos uz tā dēvēto apvienotās karalistas veselo saprāti, jo ne tikai padomē ir jādiskutē par šo tiesību aktu, un ne tikai jūs komitējā jāveic liel, liels darbs, bet ir arī jācer, ka apvienotā karalistē saglabāsies veselais saprāts Un lai nebūtu tā, ka pilnībā tiktu nobloķēta sadarbība, ja apvienotā karalists nevarēs vadīt projektus. Tā ir tāda vēlme no politiskās puses. Taču vēlos tagad apkopot dalība apvārsnes Eiropa, dalība Eiropas investīciju bankā, pētniecības attīstības jomā, pētnieku mobilitātes jomā ir ļoti nozīmīgi mūsu globālajai nozarei, un tas ir nozīmīgi ne tikai mums kā nozarei vai kā uzņēmumu darbības jomai, bet mūsu pacientiem un sabiedrības veselības interesēs. Paldies! Liels paldies! Tiešām ļoti interesanti prezentācijas un secinājumi. Un tagad uh, pievērsīsimies diskusijām. Ir vairāk kolēģi, kas vēlas izteikties. Mēs daudz runājam par apārsnes Eiropa. Šodien par to balsojām un Daņiskas kundze bija, Daņiskungs bija referents. Daņisikas kungs. Jā, sākumā vēlos piekrist runātājiem. Varu tikai piekrist jūs teiktējiem, tā ir taisnība. Es justos daudz ērtāk, ja man būtu bijusi iespēja iepazīties ar visiem šiem prezentācijām pirms referenduma par Brexitu. Jo es uzskatu, ka tas bija aklus balsojums vismaz eh, no pētniecības attīstības perspektīvas skatoties, jo tagad pēc diviem gadiem mēs atrodamies tādā situācijā, kad mums ir iespēja izvērtēt, aplēst zaudējumus, sekus, sekas tam, ja vai ne notiks kaut kas, un patiesība ir tāda, ka mūsu Eiropa parlamenta rokās vairs nekas neatrodas. Tas viss atrodas apvienotās karalists valdības rokās. Ja valdība pieņems lēmumu par procesu, tad tas, ko pieņems Eiropas parlaments šodien, pat vienprātīgi, vienprātīgi saskaņoties visām Eiropas politiskām grupām, pat nevar atcerēties, ka tas pēdējais būtu noticis Eiropas parlamentā. Taču mūsu uh, Balsojums jau nozīmē to, ka apvienotā karaliste ir apvārsnes Eiropa dalībnieks, un ja apvienotā karaliste pieņem lēmumu pamest Eiropas Savienību, pamest apvārsne Eiropa, ja apvienotā karaliste pielēms lēmumu uzsākt sadarbību Eiropas Savienības institūcijām, piedalīties apvāršanas Eiropu, tad, tad kādā veidā, cik lielā apmērā, ar kādiem nosacījumiem? Par to atkal nelemsim mēs, bet gan apvietos karalists valdība. Tādēļ mēs tagad lūkojamies uz atvērtām durvīm. Mēs piekrītam visam, ko jūs teicāt, taču tas vairs nav mūsu rokās. Un to es saku pa referents. Protams, ka es tikko sarunājos karalists valdību ar visām organizācijām, ne tikai Leru, bet visām citām, Gildu, Cīzaru un citām. Un ik viens man teica vienu un to pašu ka situācija būs ļoti slikta abām pusēm, ja apvienotā karalista vairs nepiedalīsies apvārsnes Eiropa. Kādas tad būs sekas dažādajām nozarēm, jomām, universitātēm, rūpniecības nozarēm un tā tālāk un tā joprojām. Bet ko tad mēs tagad varam izdarīt? Tas taču vairs nav mūsu varā. Viss, kas bija mūsu varā, to mēs nolēmām, proti, ka apvienotā karalista ir apvārsnes Eiropa dalībniece. Taču, ja apvienotā karaliste pieņems lēmumu palikt vai izstāties, tas būs apvienotās karalistes lēmums. Taču ir vēl bet. Jo visās sarunās ar apvienotās karalistes amatpersonām es dzirdēju vienu interesantu ideju. Proti, ka saskaņā ar mūsu lobbyiem, mūsu partneriem, uh, balstoties uz mūsu interesēm, mēs par to vedīsim sarunas. Es tikko dzirdēju tas, ko, to, ko minējāt par pētnieku mobilitāti. Taču Eiropas Savienībā mobilitāte attiecas visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Pētnieki vai ārsti vai nu kas tie būtu. Un es baidos, ka mēs šeit dodamies nepareizajā virzienā. Es vēlos izmantot šo iespēju un vēlreiz vērsties pie apmetās karalists valdības, uzsākt šīs sarunas, uzsākt atbildīgas sarunas, jo ir bijušas vairākas sanāksmes. Mm, mēs dažreiz atsaucamies uz uh, Barņēkungu, uz Verhofštatu, taču viņu tiektais nebija diezko iedrošinošs, diemžēl. Nu, Tādējādi es vēlos jums dot tādu pilnvērtīgu ainu no savas perspektīvas par Brexit, lai nodrošinātu to, ka neviens šeit, Eiropas parlamentā, nepaliktu ar citādāku viedokli. Vēlreiz šodien, balsojot komitejā par apvārsnes Eiropa, balsojums bija vienprātīgs, proti apvienotā karalista ir dalībvalsts. Nelūkojoties uz apvāršanas Eiropu, nelūkojoties uz citiem nosacījumiem, asociētajām valstīm vai trešām valstīm, lai redzētu, kur ir apvienotās karalists vieta. Ja apvienotā karaliste nolems pamest Eiropas Savienību, tad jautājums būs par to, kāds būs galīgais sarunu rezultāts. Tāda ir šī patiesība, un gribu, lai tas būtu ļoti skaidrs. Saprotu jūs poliņus, taču, ja jūs kaut kādā veidā cenšaties šeit kaut ko lobēt, nu tad no mūsu puses ir durvis vaļā. Taču mēs visu pareizo jau esam izdarījuši. Mēs esam atzinuši to, ka apvienotā karalista ir Eiropas Savienības dalībvalsts un ir apvārsts Eiropa dalībvalsts. Lai būtu tāda skaidrība, bet ja apvienotā karalista pieņem lēmumu doties prom, tad dalības nosacījumi būs tad apvienotās karalistas valdības rokās. Mazliet komentēšu par izcels, izcilības nākotni. Ziņojumu par apvārsni Eiropu mēs gribējām spēcināt uh, izcilības kritērijas, lai tie būtu daudz redzamāki un caurskatāmāki, lai varētu parādīt ikvienam, kādēļ kāds projekts tika izvēlēts, uz kāda pamata, lai būtu labāk pieejama informācija visiem. Lūk, jūs redzat, kāds bija uh, konkurss, kādi bija rezultāti, lai var iepazīties ar visiem apbalvotajiem projektiem ļoti caurskatāmā veidā, lai ik viens visu var redzēt. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs solis uz priekšu, un es domāju, ka jums vajadzētu to apsveikt. Šo ļoti caurskatāmo procesu, kuru šodien apstiprināja Eiropas parlaments. Tāpat tika pieņemta skaidra kritēja par to, ja kāds ir neapmierināts dažādu iemeslu dēļ par uh, izvērtēšanas procesa rezultātiem, tad ko šī persona var darīt? Kas ir uh, apelācijas komitejas locekļi? Jo nepietiek tikai apgalvot, ka pastāv izcilība. Nē, ir jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu darbotos tikai uz šo izcilību, nevis uz kaut ko citu. Es domāju, ka mēs ļoti spēcīgi varam aizstāvēt šādu pieeju. Tāpat jūs mazliet izteicāties par labumu saņēmējiem. Un, diemžēl, apārsnes Eiropa līdzekļi nāk no Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem mums jābūt jebkurā mirklī spējīgiem paskaidrot, kā mēs šos līdzekļus iztērējam. Ja būs tikai vienīgs, viens līdzekļu saņēmējs, tad tiks uzdots jautājums, kādēļ mums jāpiešķir līdzekļi MVU kaut kur pasaulē, lai palīdzētu šim konkrētajam MVU. Es negribu šeit nosaukt konkrētas valstis, uh, jo tādu kļūdu pieļāva pagātnē, un tas nebija labs risinājums. Taču es domāju, jūs sapratīsiet, jo ir vairākas valstis, kas stāv rindā, lai piedalīties apārs Eiropa. Ir viena lieta, lai būtu daudzveidība, pētniecības institūtīs, sadarbojieties projektos, taču ir cita lieta, ja mēs piešķirsim 50 tūkstošus atbalstu MVU. Un vairākums šeit Eiropas parlamentā apgalvoja, ka netic, ka šāda rīcība būtu piemērojama, jo ir pieejami paši nacionālajie līdzekļi un fondi. Tas ir pirmkārt un otrkārt ir ļoti skaidri kritēriji apvērsnes Eiropu par Eiropas finanšu interešu aizstāvēšanu. Tādēļ mums ir jābūt spējīgiem veikt pārbaudas, nodrošināt nepieciešamos instrumentus Eiropas revīzijas palātai, lai tā varētu pārbaudīt, kas ar šiem naudas līdzekļiem ir noticis. Ja visā pasaulē būs pieejams šis instruments vienam MVU, nu kā tad tas izskatīsies, kad Eiropas revīzijas palāta ceļos pa visu pasauli, lai pārbaudītu, kā šie 50 tūkstoši tiks iztērīti? Tas taču nav iespējams par to mēs debatējām. Tādēļ šī monolabumu guvēju kritērijs tika, netika atbalstīts. Pirmkārt, jo tas nav saprātīgi, nav loģiski, kā atbalstīt šādus MVU, un otrkārt ir jāizstāv mūsu nacionālās intereses, un treškārt eh, viss, ko mēs darām, tam jābūt kontrolējumam no Eiropas revizijas palātas puses. Tas ir viss no manas puses, jo visi pārējie jautājumi, kurus pieminējāt prezentācijās, ir plaši atbalstīti no mūsu visu puses, un vairāk neko man nav ko piebilst. Un man šeit ieskauj divi britu kolēģi gan no labās, gan kreisās puses. Nu, ļoti skumji tas, kas notiek. Es dzirdēju universitāšu pārstāvju domas, dažādo pētniecības institūtu domas, un es dzirdēju, cik slikti viņi jūtas, taču kādas būs sekas? apvienotā karalistē, un mēs arī dzirdējām par sakām savien, Eiropas savienībā tika pieminēts tas, ka ja viena zaudē, tad zaudē visi, un ja viena vinnē, tad vinnē visi. Nu, protams, tā būs. Taču kāds būs rezultāts, par to esmu ļoti ziņkārīgs. Un mums būs par to beigās uh, jālemj. Un viss Eiropas Savienības 27 dalību valsts par to lems. Taču es neatzīstot to, ka jāpastāv kaut kādām robežām, lai sasniegtu izcilību vis um, nelabvēlīgākiem cilvēkiem. Ilgtermiņa vēža izstrāde, grafīna izstrāde, viens no materiāliem, kas tika, šī pētniecība tika uzsākt Manchesteras universitātē manā reģionā. Uh, Ko apvārsnes 2020 apvārsnes Eiropa var izdarīt, ir investēt ilgtermiņā. Mums ir jābūt iespēja, jāpredz iespējas, lai pētnieki varētu brīvi pārvietoties visā Eiropā, lai varētu Eiropu atkal nostādīt pirmajās rindās pasaulē sadarbojieties ar mūsu vislabākajiem talantiem. Un es eh, nolieku savu galvu šo cilvēku priekšā. Jo pateicoties apvārsnes Eiropa, apvienot karaliste var būt pilnvērtīgs loceklis, par to balsojām no rīta, un visi no visām politiskām grupām atbalstīja šo lēmumu. Piekrītu arī tam, ka tas, kas mums jādara, Mums ir jāvērš pie cilvēkiem, lai tie balsot par pēd, galīgajiem vienošanās nosacījumiem. Ir jāvērš pie šiem cilvēkiem, jo viņiem meloja. Ja varētu jums pateikt to, ka gribēju doties uz raidu organizāciju Eiropas apvienotā karalistē par enerģijas neatkarību, jo enerģētikas uh, savienojumu starp Pēdo karalistu un īriju, par ko gribēju runāt. Ziniet, ko šis raida organizācija man pateica pirms referenduma? Viņi pārraidīja UKIP pārstāvu, kas noliedz klimata pārmaiņas. Un mēs nevarējām izteikties. Nu, atvainos par to visu, bet mans jautājums ir šāds. Kā jūs domājat, cik lielā apmērā jūs uzklausa Avinas karalists valdība? Jo otra Terēza, kas atrodas Briselē, šobrīd ved sarunas, kamēr mēs runājam, bet šī Terēza, es nevaru vienkārši izturēt, ka mani vēlētāji cietīs no Brexit. Liels paldies, ka esat šeit ieradušies! E un altro intervento da una... Labi. Tagad kolēģi Modī kundze. Vēl viena Brit, uh, Britu kolēģe, kas bija par palikšanu Eiropas Sanībā. Es runāšu pēc Terēzes un man ir ļoti līdzīgas domas. Uh, runājot par 45 un 37 miljonu paketiem, mēs dzirdējām no citas farmaceitiskās firmas pagājušajā nedēļā, kad, e, tad, kad Arianas Grandes koncertā notika teroristu uzbrukums, tad nepietika apsēju un e, rētu e, apstrādes materiāli, lai 500 ievainotos, daudz no kuriem bija bērni, apārstēti un nācās uh, ar uh, gaisa transporta līdzekļiem atvest uh, šos apseis un tā tālāk uz Manchestru. Stundas pagāja, kamēr tas viņi tur runāts un neviens nejautāja, vai tur kāda procedūra būtu jāaiziet. Viss tika darīts, lai iespējami vairāk cilvēku izglābtu. Uh, Nu, tātad tas tomēr atstāja iespaidu. Es gribētu arī pateikties Dēnam, jo viņš ir pacietis, ka es viņu moku, uh, lai gādātu, kā vienotā karalīste eh, paliktu uh, uh, divtu, uh, Eiropas apvāršana programmā iespējami uh, ciešāk iesaistīt. Bet Danam pilnīgi jāpiekrīt. Ne jau Eiropas Savienība uh, šo problēmu izraisa. To dara Britu puse, kas noteica sarkanās līnijas un tad visādas atrunas. Es godīgi ceru, ka šīs dienas darba rezultāts un mūsu nākotnes ietvars varētu arī sevi ietvert pētniecību. Uh, ar lielāku dalību eh, apvāršņa eh, programmā nākotnē apvienotā karalistē. Bet es teikšu arī vēl dažas citas lietas. Viena lieta. Jūs eh, pieminējāt šo scenāriju, ja notiek Brexits bez vienošanās. Ir absolūts vairākums Britu apakšpalātā par vienu lietu, kad notiek izstāšanās bez vienošanās. Un arī S27 diez vai ļautu mums tik lielu kaitējumu sev nodarīt, e, e, un tad no tā arī e, sekas būtu nelabas pat plašāk. Gan jau pieaugušie beigās gūs virs roku un saprāta elements kaut kur ienāk šajā debatē. Uh, Tā kā es gribētu gan sacīt, eh, ka um, izstāšanās bez vienošanās nevajadzētu izmantot kā to šantāžu līdzekļu, kā pat labam tas notiek. Mobilitāte. Tā ir izšķirīgi nozīmīga. Danam atkal jāpiekrīt. Pārvietošanās brīvība ir vispārīgs princips, un tas eh, īstenībā nemaz nav tik nepopulārs apvienotā kalistē. Eh, sabiedriskās ap aptaujas apvienotā karalistē, ja tieši tiek uzdots jautājums par pārvietošanās brīvību attiecībā uz Eiropas Savienību, ir ar pozitīvu rādījumu. Vairāk nekā 50%, krietni pāri 50% visās aptaujās par labu pārvietošanās brīvībai. Un tas ir izmainījies kopš referenda, bet. Uh, atkal uh, ir apvienotās karalistas valdības ziņā, eh, nu, ja mēs pilnīgi izbeidzam pārvietošanās brīvību, bet otrkārt, kā darbosies apvienotās karalistas imigrācijas politika un alga līmeņi, kas ar to saistīti, jo raugoties uz šo sektoru, īpaši runājot par doktorandiem un habilitantiem, īpaši runājot par uh, algu līmeni apvienotā kalistē, tās, tā ir ļoti problemātiska lieta šajā sakarā. Bet es atkal pilnīgi piekrītu attiecībā uz Eiropas investīcijas banku un kas par tās ilgtermiņa finansējumu tika teikts. Un kaut kad arī beigšu runāt, jo dzīvības zinātnes Eh, tās augtās eh, arī es esmu strādājis ar vairākām šīs nozares organizācijām un, ziniet, nu mēs abi iegūstam eh, no sadarbības tāpat kā ar citām slimībām, retajām slimībām un citām jomām, kur mēs sadarbojamies kopsavilkumā piebalsojot iepriekšējām divām runātājām. Situācija tagad ir realitātē tāda, ka tā ir daudz, daudz skaidrāka. Es nedomāju, ka pašreizējā iz, izstāšanās vienošanās ir pietiekoši labs priekšlikums mūsu valstī. Es nedomāju, ka e, e, izstāšanās bez vienošanās ir risinājums, kas eh, notiks, un visbeidzot eh, tad arī pietrūkst eh, variantu. Un šajā gadījumā šķiet tikai taisnīgi, es kā bijusī arotbiedrības pārstāvu sacītu, ka es nekad nepiekrīstu gala vienošanās, nesaskaņot to ar saviem cilvēkiem. Tā tad būtu taisnīgi atgriezties pie cilvēkiem. Nu, lūk, situācija ir attīstījusies, Lūk, šāds tagad ir priekšlikums, tāda ir fakti. Uh, um, ir tikai pareizi un pamatoti, ka jums, kā vēlētājiem, tiek dota iespēja uh, pieņemt uh, lēmumu jau tagad uz pilnas informācijas pamatu. Un es zinu, ka mūsu universitāšu pilsētās visi balsoja par palikšanu, un viņi balsoja par palikšanu tādēļ, ka universitātes spēja ietekmēt savu, e, savus kopienas, kurās tās atrodas, vai vismaz daļēji, jo viņi spēja paskaidrot, kāda ir realitāte. Es ticu, ka virzoties uz priekšu ar arī aizvien labāku informācijas bāzi, šī informācijas bāze palīdzēs ļaudīm izdarīt secinājumu uz uh, pilnīgāku zināšanu pamatu, kas tad arī atspūļos manas valsts uh, vislabākās intereses. Paldies, dārgā kolēģe Mūdija! Vārds kolēģi, eh, kolēģim Bulokam lūdzu. Paldies. Un paldies par jūsu prezentācijām. Man tās šķita interesantas un man jāsaka, ka brīvā Lielbritānija ārpus ES eh, ar prieku ar jums sadarbosies. Mēs dzirdējām daudz eh, par šo Eh, šīs eh, runas, kas ir domāts iebiedēšanai, varētu notikt šādi vai tādi. To esam jau dzirdējuši iepriekš. Uh, Kad es strādāju Vestminsterē e, un Lielbritānija neiestājas Eirozonā, mums sacīja, ka Lielbritānijas tautsemniecība cietīšos, ka liels uh, automašīnu uzņēmumu pametošot Lielbritāniju, ka mums būšot uh, e, bēdīgi nākotni. Protams, mēs Eirozonā neiestājamies, uh, mūsu tautsemniecību uzplauku un joprojām esam piektā lielākā tautsemniecība pasaulē. Mums tika teikts, protams, ka tūlīt pēc referenduma eh, milzīgi daudz darbvietas tiktu zaudētas, eh, būšot visādi eh, ārkārtas budžeta, nekas no tā visa nav noticis, jo tas viss bija saistīts ar šo bāļu Eh, eh, atmosfēras radīšanu, ko vēlējās eh, izraisīt tie, kas bija pret izstāšanos. Tā laikam notiek visās vēlēšanās un referendos, bet uh, ir izrādies, ka uh, tur visam tam nav nekāda pamata. Un tagad mēs dzirdam šo iebaidīšanu jau otrojo fāze. Mēs esam dzirdējuši par loģistiku un piegājuši iediem. Es esmu uh, strādājis 5 gadus kā politikas direktors. Uh, Eh, institūtā, transporta institūtā, kur bija daudz eh, piegāžu ķēdes instru, industrijai. Es zinu, kā tās darbojas, un es strādāju formos, un es jums varu pateikt, ka šīs lietas nav tik problemātiskas, kā tagad tās te kādi prezentē. Lielbritānija, piemēram, jau uh, tirgojas ar daudzām uh, valstīm uh, saskaņā ar PTO noteikumiem. Tā nav problēma, to varēs pārvērt. Es pat varu mm, paredzēt, ja nav vienošanās par izstāšanos, mums varētu būt eh, vienošanās par atsevišķiem punktiem, kas beig beigās, tad, eh, beig beigās viss ļoti labi darbotos. Tātad, es domāju, mums ir šie argumenti jāuzklaus ar tādu uh, sāls devu. Es domāju, ka Lielbritānijai ir lieliska nākotne ārpus Eiropas Sanības, sadarbojoties ar Eiropas Sanību, bet, un, protams, ar pārējo pasauli. Man kolēģi man teica, ka viņiem citi Eiropas parlamenta deputāti esot sacījuši, ak vai jūs uh, pametīsiet mūs un tā tā. Ziniet, man Eiropas parlamenta deputāti īpaši no manas politiskās grupas ir teikuši, ziniet, uh, kaut mēs eh, kopā ar jums izstātos, nu, ziniet, uh, abejādi mēdz būt. Tātad es priecājos, es domāju, es optimistiski raugos uz mūsu nākotni ārpusēs. Viņi runā par otru referendumu tādēļ, ka viņi zaudēja pirmo tautas referendumu, kas bija pirmais, vislielākais uh, demokrātiskais balsojums apvienotā karalistē, kāds jebkad ir bijis. Baidos, ka viņi vienkārši nespēja realitāti un šī referenda rezultāts akceptēt. Un, ziniet, tas nebija tikai referents, tas bija referents, kur valdība konkrēti sacīja, mēs darīsim uh, to, ko tauta vēlēsies. Nebūs otrs referents, nevis darīsim uh, E, e, turpināsim balsot, kamēr būs tas rezultāts, kādu mēs gribam. Ziniet, ja jūs e, esat pret demokrātiju, ja jūs vēlēšanu vai referendu rezultātu neiztenosiet, tas ir absolūti apkaunojoši, bet mēs esam zinājuši, ka tas notiek citās valstīs, bet Lielbritānijā tas nenotiks. Es raugos optimistiski nākotnē. Paldies, kolēģi! Eh, aicināšu jums, jūs tagad neuzdot no jauna jautājumu par Brexit, eh, lēmums ir pieņemts, paliksim pie apspriežamā jautājuma. Nu, tas ir tāds eh, aicinājums visiem, un tagad Grecina kungs. Paldies, kolēģi. Esmu jauns kolēģis un esmu igaunis, nedaudz konservatīvs profesors un vai es esmu vienīgais, kas šeit aizstāv lielisko valsti Lielbritāniju. Paldies Dievam, es esmu otrais Eh, iepriekšējais runātājs jau teica to, par ko es arī domāju, bet atgriezīsimies arī Eiropas Savienībā. Esmu pat nedaudz vairāk interesēts nekā apvienotajā karalistē visajā šajā diskusijā. Eh, šajā zālē un daudzās citās zālēs es dzirdu divas iepriekšējās kundzes, pirms iepriekšējā kunga Eiropas Savienība vēlas, eh, lai apvienotā karaliste paliktu. Šeit apvienotā karaliste vēlas palikt. Tad es uzdodu tagad jautājumu. Nu, Kā tad LR ratā varēja notikt, ka Brexits tagad ir uz galda? Es zinu standarta atbildi. Nu, tas bija tas vēlns Naidžels Farāžs, kas apmuļķoja šo lielo valsti, un viss ir Naidžela Farāža vaina. Nu, jauki. Ja viņš ir šāds vēlnišķīgs cilvēks, lai tā būtu. E, mani pārsteidza viena cita lieta. Es biju tiešām patiesi pārsteigts par to, ka mm, Brexits palika viens, jo bija daudz citu valstu, kas domāja e, tāpat. Es nesaku, vai es to pieņemu vai nē, Itālija, citas valstis, citu valstu um, e, vēlme pamest padomu savienību, atvainojiet Eiropas Savienību. Es domāju par kaut ko citu. Es domāju, mums vajadzētu nomierināties. Uh, un uzdot sev jautājumu, mēs, Eiropieši, Eiropas parlamenta deputāti, kā tas varēja atgadīties, kas bija mūsu kļūdas, ko mēs e, izdarījām nepareizi, lai tā notiktu. Bet šīs uh, e, histeriskās vaimēņas, pat cik ļauni, cik bīstami, ak, kas notiks, tas mūs nevedīs uz labāku nākotni ja būs cilvēki, kas jautās, ā, mēs izdarījām kaut ko nepareizi, varbūt kaut kas nebija kārtībā ar eirozonu, ar imigrācijas politiku, muļķīgi un bīstam, kas vēl? Un ja mēs paši sakām, mēs izdarījām kļūdas, tad es sākšu ticēt, ka varbūt viena diena notiks tā, ka mēs vairs nekļūdīsimies. Uh, ka mēs dzīvēsim labākā Eiropas Savienībā, būsim labāki draugi, viens otru labāk sapratīsim un tā tālāk un tā joprojām. Tātad šis nav laiks kritizēt cilvēkus, varbūt mēs esam pārāk atrauti no cilvēkiem uz ielām. Vajadzētu būt mums viņiem tuvāk, varbūt mēs esam pārāk elitisti, varbūt mēs vairs spējam tikai. E, saprast intelektuāļu projekts, bet nevis īstās cilvēku vajadzības. Bet ziniet, cilvēki tur ārā, viņi vēlas darbvietas, viņi ir baidījušies, no daž, nobijušies no dažām lietām, viņi vēlas labu izglītību, mēs dzirdējam šodien par labu izglītību. Piedodiet, kur un kad jūs to redzējāt pēdējo reizi? arī apvienotā karalistē šīs izglītības vairs nav, viņa ir pazudusi, bet ja mēs intelektuāli nekritizēsim paši sevi godīgi, bez panikas un neuzdosim sev jautājumu, ups, nogāja greizi un tā bija mūsu vaina, nu tad Brexits atkārtosies daudzkārt. Katrā ziņā apsveic Brītus Nu, paldies, būsim paškritiski. Tāds bija mans vēstījums. Paldies! Es esmu Eiropas Savienības dalība valstī, es personīgi nevēlos vēl vienu Brexitu, vismaz kas attiecas uz manu valsti, un es varu tikai teikt, ka es šodien nedzirdēju histērisku diskursu, es dzirdēju pārliecinātas, aizrautīgas runas, uh, Eh, jo šī jautājuma ir eh, emocionāli, un gal galā mēs esam cilvēki. Ja mēs runājam arī par veselības aprūpu, mm, pētniecību, arī, nu, tad mēs runājam par cilvēku vajadzībām, jo veselības aprūpa ir svarīga cilvēku vajadzība. Tā kā mūsu runas var būt ļoti konkrētas, un es domāju, ka mūsu saruna partneris šeit varēs tagad varbūt kaut ko interpretēt, atbildēt jautājumus vai arī komentēt replikas, bet lūdzu izsakaties ļoti kodolīgi, jo mums ir vēl citi jautājumi darba kārtībā. Valdies vēlreiz visiem, arī tiem, kas ļoti aizrautīgi runāja par savas uh, tautas uh, labklājību. Sāksim ar jums. Paldies, diskusija ļoti interesanta es tiešām gribētu atgriezties pie Brexit pētniecībai, nevis Brexit kopuma, jo ir ļoti svarīgi uzsvērt atkal, ka lai zinātne eh, dotu labumu, sabiedrībai jātiec uz izcilību, tas ļoti svarīgi, un tas ir iespējams, ja mēs esam atvērti talantiem un sadarbībai, tieši tādēļ pētniecībai Brexit ir daudz vairāk nekā, daudz vairāk zaudē, zaudē situācija nekā, tad, tad šis projekts bailes, tas ir visam cita jautājums, bet no pētniecības viedokļa šis win-win ir ļoti svarīga un ir daudz faktu un skaitļi, kas to apstiprina. Var piekrist eh, tam, kas tika teikts iepriekš, ja mēs spētu atgriezties laikā un mm, atteikties no Brexit, tas būtu, protams, vislabākais risinājums, bet es arī saprotu politiskos ierobežojumus un ņemot vērā to mums ir jāuzdod arī jautājums, kā, eh, lai būtu mazāks iespējams skaitējums no Brexit, kas eh, šeit norisinās, atkal paturot prātā, ka mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība saņemtu iespējami vairāk izcils zinātnieks, kas spēj dot ieguldījumu sabiedrībā, un eh, tas ir iespējams tikai, ja būsim atvērti ārpusējas e viedokļiem. Un tas pats attiecas arī uz apvienoto karalisti, no viņas viedokļa ir tāpat. Uh, un tas ir arī viņu pārstāvjiem šeit, manuprāt, svarīgs vēstījums, arī viņu mērķim būtu jābūt gādāt, lai izcili zinātnieki, izcili zinātni joprojām, zinātnes pētniecība joprojām notikt iespējams apvienotā kalistē, un tas nozīmētu arī, ka viņi būtu gatavi maksāt, lai iegūtu šo win-win situāciju, lai iespējami ciešāk sadarbotos ar Eiropas Savienību. Un vēl ļoti svarīgs punkts ir e, e, brīvā pārvietošanās, cilvēku brīvā pārvietošanās. Tas ir ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai būtu šīs win-win scenāris. Jautājums, protams, ir, cik e, katrs, katra pusi gatava maksāt, lai nonāktu pie šī win-win. Tas pēdējais, par ko es gribu izteikties. Būsim ļoti piesardzīgi, neraudzīsimies tikai uz naudu, cik eiro mēs uh, ieliekam, izņemam. Uh, Et, e, tā būs nulles e, tāda bilance. Jautājums drīzāk ir, cik mēs dabūnam kopumā, iegūstam no e, zinātnes. Šeit ir tas vien-vien un par to varbūt jādiskutē. Tātad mums visiem jāmēģina no ietver programmas, no pamatprogrammas saņemt iespējam lielāko vē, pievienoto vērtību. Un tagad pats pēdējais. Neatkarīgi no tā, kādas būs sarunas pēc Brexit, lai apvienotā karalīste būtu asociētā vai trešā valsts e, šajā programmā. Es domāju, arī es ir ļoti svarīgi diskutēt par at, e, pamatprogrammas atvērtību trešām valstīm ārpus apvienotā karalīste. Tā nav tikai runa par apvienotā karalīstu un Brexit, bet arī par to, cik atvērti mēs būsim e, sadarbībai ar citām trešām valstīm. Tātad tas ir nu, plašāk par jautājumu par apvienoto karalisti. Paldies, paldies arī, ka īsi izteicāties un ļoti skaidri. Tagad mājas skundze, lūdzu. Paldies par to, ka ļaujat man atkal izteikties, bet būšu tiešām ļoti kodolīga dažādiem eslu dēļ. Es gribu atgriezties pie tā, ko uh, nozīmē šis te viens saņēmējs. Mums ir ļoti svarīgi, lai tādas schēmas kā Eiropas pētniecības uh, padome un arī kurī uh, programma, lai tas viss turpinātos. RC un Mm, citās schēmās bieži vien eh, finansējums tiek dots vienam cilvēkam, bet mūsdienās pētniecībā Eh, gandrīz vienmēr piedalās vairāki cilvēki, gandrīz vienmēr tā ir kaut kāda sadarbība. Tātad, ja jūs saņa, eh, raugāties uz granta saņēmēju RC ietvaros, tad šis cilvēks nesēž vienā vietā, vienā universitātē. Viņiem parasti ir starptautiska komanda, eh, doktorantūras studenti, postdoktorantūras studenti, pētnieki, un tas ir jāpatur prātā, runājot par vienu naudas saņēmēju konkrētu. Un cits jautājums. Šobrīd es esmu apvērsnes 2020 um, Marija Tudovska, kur arī uh, uh, rīcības grupas priekšsēdētāji, un mēs apspriežam, pat ja tas nav mūsu mandātā, mēs apspriežam, mēs domājam par to, kā apvērsnes Eiropa varētu arī uh, ņemt vērā Mariju Kurī Un eh, jāsaka, ka ir liels atbalsts, un, protams, kam arī, kur ir arī izcilības virzīts projekts, un tas tā ir jāsaglabā, bet uh, ir eh, jānodrošina tas, ka var saglabāt tādas paplašināšanas darbības, arī kur ietvaros, te ir runa par smadzeņu apriti, un Eiropa būs uh, stiprāka, spēcīgāka, ja cilvēki varēs brīvi pārvietoties Eiropā, un kā jau es iepriekš teicu, uh, Eh, tas tad būs ieguvums visiem, ja Eiropas uh, Savienībā būs arī apvienotā karaliste. Paldies! Grazie, e, ultimo intervento. Paldies, un pēdējais runātājs. Lūdzu, pēdējā runātāja. Vēlreiz paldies par iespēju izteikties. Es ceru, ka es skaidri parādīju, ka mēs farmācijas nozarē esam pār uh, Uh, attiecībām ar uh, apvienoto karalisti, jo visi dati tieši ilustrē to, uh, cik ļoti apvienotie karalistē ir jāturpina strādāt kopā ar AS e un Grifins kundze un Mūdijas kundze un arī Nikas kungs, kurš ir aizgājis. Uh, Jā, jūs, kā Eiropas parlaments, S27, ja tā vēlaties, jūs saprotat šo te um, nepieciešamību un šos datus, bet uh, mums kopā ar mūsu Britu uh, asociācijām uh, mēs jau ļoti agri esam runājuši apvienotās karalists valdību, bet, protams, Brexits ir ļoti politisks jautājums. Tātad, uh, aiz kulisēm ir liela izpratne, bet, ja raugāties no ārpus, tad to tik ļoti nevar redzēt, un to var teikt no šā, šīs uh, pozīcijas. Un, uh, Borlokungs, uh, jā, jūs um, protams, jums ir taisnība, piegādes ķēdes jautājumi nav problēma, ņemot vērā, uh, kāda ir situācija, bet tomēr mēs esam ilgtermiņa cikla biznes, un šajos divos gados divi gadi ir par īsu, uh, lai notrošinātu pilnīgu transferu. Un uh, tāds filozofiskāks un svarīgāks punkts ir tas, ka Eiropas Savienībā uh, arī apvienotu karalisti iekšā, mēs runājam par konverģents. Mēs esam veidojuši farmācijas ietveru un dzīvības zinātņu stratēģiju turpmākajiem 30-40 gadiem. Un tagad apvienotā karalisti kļūst par trešo valstu, un mēs esam spiesti uh, attālināties, un tas uh, ir atšķirīgi. Tātad no grupāras perspektīvas runājot, manuprāt, es skaidri pastāst, parādīju, ka konverģences situācija ir daudz vēlamāka nekā šāda attālināšanās. Paldies! Un vai jūs varētu um, uzlikt austiņas, lūdzu? Un es gribētu jūs lūgt vismaz, uh, tātad vispirms uh, iesūtīt jūsu prezentācijas, un varbūt jūs varētu arī vēl uh, Eh, pievienot eh, īsu prezentāciju par tām lietām, ko jūs teicāt. Tas eh, būtu tad ļoti not, noderīgi. Mēs varētu tad nosūtīt kolēģiem tālāk šos te skaidrojumus un pamatojumus, tādu kā rakstisku kopsavilkumu, tādu um, viens lapus ietvaros, kas tad ir šīs galvenās problēmas, ko jūs nosaucāt, un arī kādi ir iespējamie risinājumi. Kas attiecas uz uh, Mariju Kurī uh, stipendijām. Uh, Tas būs interesanti. Jūs jau sadarbojaties ar komisiju un būs interesanti raudzīties. Tātad, eh, jā, mēs apstiprinājām eh, programmā, ka šeit ir arī vajadzīgs finansējums nākotnē. Tātad, kā var novērst fragmentāciju? Šāds risks pastāv, ir izcilība, bet kā mēs varam mēģināt šeit radīt eh, plašākas sinerģijas, jo visādi citādi visi mūsu pūliņi, arī finanšu pūliņi, attiecas vairāk uz atsevišķiem cilvēkiem. Mēs viņus vēlamies sasniegt, bet tas varētu būt varbūt vēl viens jautājums, pie kā varētu vēlāk atgriezties. Lielas paldies jums visām, tas bija ļoti interesanti un man būtu tiešām interesanti, ja to visu mēs varētu piefiksēt rakstiskā formā, lai varētu to nosūtīt tālāk kolēģiem. Paldies! Mentre le nostre ospiti si allo... Kamēr mūsu viešņas atstāja zāli. Mums vēl ir eh, ziņojumi no Kariņa kunga par trialogiem, bet viņš nav klāt, tad mēs varam iet tālāk. Riska gatavība elektroenerģijas sektorā. Zana NATO kungs šeit mums var ziņot par šiem jautājumiem. Paldies, Patricija, paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, mirklīti. Es varu izteikties tiešām īsi rezultāts otrajam trialogam. Arī būs trešais trialogs un bija arī tehniskās tikšanās. Un mēs esam guvuši progresu sarunās un esmu diezgan uh, uh labvēlīgi noskaņots, ka rīt uh, būs trešajā, trešajā trialogā rezultāts. Daudzos svarīgos punktos tātad uh, ir uh, par atcer par šo uzraudzības iestādi vienošanās. Tas ir tāds jautājums, kur mēs esam vienmēr uzstājuši un šeit padoma apšauba metodes. Bija runa par to, kādas kompetences valsts ir gatavas nodot Eiropai. Un uh, Visu laiku par to bija diskusijas, un tālāk runājot par eh, koordinācijas centriem, reģionālajiem centriem RCC, runājot par konsultācijām tālāk eh, modeļa radīšana, nacionālo plānu izstrādē, lai varētu salīdzināt dažādās nacionālās stratēģijas un nodrošināt tādu saskaņotu analīzi um, tātad kāda ir eh, um, sadarbības forma, kādas būs um, kompensācijas šajos projektos. Šeit ir runa par solidaritāti, par dažādiem mehānismiem, vadlīnijām un kā dalībvalsts tiek kompensēts. Tātad kopumā kompromiss vēl joprojām nav pilnībā apmierinošs, jo trūkst ļoti svarīga atsauce uz uh, to, ka jāievēro Eiropas Savienības likumdošana un ka ir arī pienākuma klimata kontekstā. Ir svarīgi arī šajos reģionālajos koordinācijas centros uh, um, viņus iesaistīt arī uh, nacionālu plānu izstrādē, lai nozgrozušinātu uh, koherenci. Uh, Šie aspekti būs ļoti svarīgi arī neformālajās diskusijās, kas notiks pirms rītdienas trialoga. Mums vēl nav galīgais, galīgā vienošanās ar padoni, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt pozitīvu rezultātu. Gribu pateikties ēnu referentiem, jo uh, Um, šis atbalsts bija ļoti svarīgs. Un es gribētu pateikties arī priekšādātājiem Buzekam, kas bija klāt. Paldies! Paldies par uh, šo te informāciju, ja uh, nekas cits nav sakāms, tad uh, slēdzam šo darbkārtības punktu un labu veiksmi rītdienas trialogu. Un tagad Pētersen kungs stāstīs mums par trialoga situāciju attiecībā uz Eiropas Savienības energo regulātoru sadarbības aģentūru. Paldies! Be... Paldies, priekšsādātājs, arī izteikšos ļoti īsi. Tā kā trešais trialogs būs šovakar, tas sāksies astoņos vakarā. Mums jau bija trīs, eh, es atvainojos, divi trialogi, bet es eh, šaubos, ka šodien varēsim to noslēgt jo tur diezgan droši būs nepieciešams vēl viens trialogs. Ja nemaldos, tas ir paredzēts 11. Eh, decembrī Strāsbūrā, bet šodien mēs, protams, ceram atrisināt dažus no atlikušajiem pantiem, kas vēl uh, uh, tiek apspriesti. Papildus tam mums būs arī jāsaskuņojas ar uh, um, elektrības tirgus regulējumu, regulas un direktīvas diskusijām, tas mums būs jāņem vērā, un tur joprojām notiek sarunas, uh, un tās vēl nav pārāk tālu pārvirzījušās. Tātad, apkopojot, var teikt, ka progress tiek gūts, uh, ne tik ātri, varbūt kā sākotnēji cerēts, bet uh, ar prieku gaidu šai vakar trialogu un ceram, ka panāksim plašāku progresu. Paldies un veiksmi šovakar. Um, tiešām labs darbs ir paveikts. Novēlu jums arī veiksmi šī vakar sarunās. Un pēdējais punkts izteikšos īsi. Tātad te ir runa par kopsavilkumu, ko es jums izdalīšu rakstiski. To jūs varat uh, saņemt pie sekretariāta. Un te ir runa par uh, Milānas braucienu, kas bija no 19. līdz 20. septembrim. Mēs ap uh, apmeklējām Milāns Expo uh, teritoriju, attiecībā uz to, uh, kas tur notika izstādes laikā, par to runājām, un uh, mēs iepazināmies par, ar um, šo te dažādajām programmām, kas ir plāns uh, radīt tur universitāti uh, un arī slimnīcas, tādu uh, Um, tā kā vietu radīja centru uh, tehnoloģijām un uh, attīstībai, un to visu mm, mēs tur iepazinām, un tas mums ļāva arī uh, um, pārliecināties, ka digitālās Eiropas projekti iet pareizajā virzienā. Mēs bijām arī īsprā, tur mēs redzējām, ka tur ir uh, potenciāls, runājot par um, lēmumu pieņemšanu. Tātad tā informācija, ko mēs varējām saņemt no šīs organizācijas, bija noderīga. Un tad vēl viens brauciens bija uz uh, Leonardo atrašanās vietu, kur tiek ra uh, radīti helikopteri. Tas ir izcilības centrs. Uh, ļoti svarīgs Itālijai eh, centrs, pēc tam mēs devāmies arī uz Lombardijas reģionu centru, kur mums stāstīja, kā tur tiek izmantot pētniecības fondi, Eiropas fondi, un vēl viens interesants apmeklējums bija eh, tādā kā eh, inovācija centrā, kas ir tāds kā inkubators, Komanex, ko um, labi zinu komisijas, nezinu, vai šeit ir kādi komisijas pārstāvi, bet to ir vērts uh, atzīmēt, jo tas ir inkubators, uh, kam ir ļoti atšķirīga uh, darbības metode, jo viņi palīdz visiem jaunu uzņēmumiem, tā saucamiem startupiem. Te pašā laikā viņi arī um, sniedz informāciju visiem reģionu uzņēmumiem un gatavo projektus, izmantojot um, uh, tos uzņēmējus, kas jau strādā šajā inkubatorā. Ir veselības, energoefektivitātes eh, projekti un citi projekti. Tātad tas ir tāds neliels eh, inkubators ar 200 jaunu uzņēmumiem, bet es domāju, ka šis uh, Eh, inkubators varētu būt eh, labs iedvesmas atdots arī Eiropas institūcijām. Tātad tie kolēģi, kas eh, brauc mums līdzi, bija ļoti apmierināti ar šo apmeklējumu. Tās bija divas ļoti intensīvas dienas. Mēs uh, strādājām no rītausmas līdz pat krēslai. Mēs uh, pat nekādā turismā nedavāmies, bet tas viss bija ļoti interesanti. Paldies! Uh, Eh, tagad noslēgsim sēdi, un nākamā sēde būs rīt deviņos. Mēs eh, turpināsim eh, strādāt mūsu komitejā, un mums būs kopīga sanāksme ar TRAN komiteju. Visiem ir darba kārtība bet ir mainījusies telpa. Tas ir, tā ir 3C50 telpa, kurā arī tiekamies bet eh, par to mēs jūs informāsim. Paldies, redz rītdienai!